Uh, Darbie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim otro daļu mūsu sanāksmē šodien, astotais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa par kosmosa stratēģiju ar Maru Šefčoviču kungu, komisijas priekšsēdētāju vietnieku enerģetikas savienības jautājumos, un Elžbietu Bienkovsku, kas ir komisāra iekšējā tirgus, rūpniecības uzņēmējdarbības un MVU jautājumos. Eh, Abi pārstāv, protams, Eiropas komisiju, un tā ir daļa no struktūrētā dialoga. Ļaujiet man sākumā pateikt dažus vārdus. Pirmkārt, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Mums liels prieks, ka jūs eh, diezgan bieži esat pie mums. Šoreiz eh, temats neierasts mūsu sanāksmei. Mēs iepriekš jau vienojāmies, ka varbūt būs kādi jautājumi, kas varbūt nav gluži par šo tematu, arī var tikt uzdoti jums, eh, komisāra eh, kundze un vicepriekšsēdētāja kungs, jo mums nebūs iespējas tikties ar jums abiem līdz pat janvārim noteikti, vai pat februārim. Līdz ar to tas ir diezgan ilgs laika periods. Tā kā, ja jūs saņemat varbūt vienu, divus eh, jautājumus no kolēģiem par citiem tematiem, tad ir vienošanās, ka arī uz tiem atbildēs. Viedokļa apmaiņa ar eh, komisāriem eh, notiek regulāri, kādā ir daļa no struktūrētā dialoga 26. oktobrī komisija publiskoja kosmosa stratēģiju Eiropai, lai reaģētu uz izaicinājumiem eh, strauji mainīgā globālā kosmosa sektorā un saglabātu savu vadošo lomu. Komiteja organizēs ceturtdienu uzklausīšanu, sabiedrisku uzklausīšanu par šo stratēģiju. Tātad tā ir ļoti svarīga un notiks rītdien. Vicepriekšsēdētāji kungs, lūdzu tad eh, aicināšu jūs sākt mūsu diskusijas ar savu runu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti, eh, godātāja Elžbieta, dāmas un kungi, draugi. Tiešām prieks ka mēs kopā ar Elžbietu varam prezentēt eh, jums kosmosa stratēģiju Eiropai, kuru Eiropas komisija pieņem tikai pirms divām nedēļām, kā arī kopīgo deklarāciju Eiropas Savienībai un Eiropas kosmosa aģentūrai. Zinu, ka daudzi jūsu komitejas locekļi cītīgi seko kosmosa uh, politikai pēdējos gados, un Eiropas komisija ir eh, uzsvērus to, cik eh, daudznozīmīga eh, loma ir kosmosa sektoram. Paldies par atbalstu mūsu politikai šajā jomā un vēlos arī nodot ziņu, ka kosmos ir tā joma, kur Eiropai ir jāstrādā vienoti. Kā jūs zināt, kosmos ir ļoti aizraujošs lauciņš, kur ir daudz sapņu un iedvesmas, bet ar sapņošanu nepietiek. E, mēs esam šeit, lai izmantotu kosmosa potenciālu Eiropas un Eiropiešu labā, jo kosmos ir nozīmīga rūpniecības e, nozare Eiropā, svarīga mūsu ekonomikai, mūsu drošībai, transportam, cīņai pret e, klimatu pārmaiņām vai vidas aizsardzībai kopumā. Eiropā kosmosa nozara veido 21% no globālā līmeņa, nodarbinot 23 tūkstoši cilvēku. Tas ir 33% no globālā tirgus, kā Eiropa atver. Un, eh, kas attiecas uz palaišanu kosmosā, tad lielāko daļu tieši veic no Eiropas. Uh, 6% no IKP eh, ir atkarīgi no satelīta navigācijas te tehnoloģiju pieejamības, un tas ir augošs tirgus. Aizvien vairāk eh, sektori atkarīgi no satelīta navigācijas, pozicionēšanas sistēmas un ir nepieciešama lielāka precizitāte. Iedomājieties, kāds ir e, milzīgais nākotnes tirgus savienotiem automobiļiem un autonomām braukšanas sistēmām. Tas viss ir svarīgi, bet kāpēc Eiropas Savienībai tas rūp vispār? Tāpēc, ka Eiropas Savienība ir svarīgs spēlētājs kosmosa politikā, mēs esam galvenais klients Eiropas uh, nozarei, satelītiem, palaišanai kosmosā vai tehnoloģijām, kas tiek izvērt, izmantotas vietas. Uh, 12 miljārdus eiro mēs, izvēr, e, mēs tērēsim no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs esam lielākais institucionālais klients e, palaišanas e, kosmosā, tehnoloģiju jomā un Eiropas kosmosa aģentūrai. Mēs vēlamies izmantot sasniegto un izmantot mūsu lomu daudz strateģiskākā veidā, lai atbalstītu komisijas un Eiropas parlamenta kopīgās uh, Ehm, kopīgos centiens ehm, veicināt nodarbinātību un izaugsmu, autonomiju un eh, sasniegt politiskos mērķus un prioritātes, tā skaitā eh, drošības, klimata pārmaiņu, transporta eh, un arī dabas katastrofu pārvaldīšanā. Kāpēc mums jārīkojas tagad? Tādēļ, ka Eiropas pozīcija globālajā tirgu nav uztveram kā paši par sevi saprotam. Šeit notiek strauja attīstība. Aizvien vairāk valstis, Ķīna un Indija, to skaitā aktīvi veic ieguldījumu šai nozarē. Turklāt esam redzējuši arī ievērojamu tehnoloģisku progresu, eh, palaišanas eh, tehnoloģijām, piemēram, ASV jauns dinamisks privātais sektors eh, kosmosa jomā. Eh, ir eh, parādījies īpaši ar eh, daudz eiropiešiem un tā skaitā zinātniekiem, kas ir ieguvuši izglītību Eiropā. Mēs turpmāk vēlamies, lai vairāk no viņiem tomēr palikt Eiropā. Kas tad dokumentā ir? Pēc brīža Elžbietas skaidros stratēģijas mērķus, bet es vēlos uzsvērt tikai dažus galvenos elementus. Pirmkārt, piekļuve kosmosam un to izmaksu samazināšana. Tas ir ļoti svarīgi Nevaram izmantot eh, kosmosu eh, dotās iespējas, ja mums nav autonomas un eh, izmaksu ziņā efektīvas piekļuvis kosmosam. Tas saistīts ar kosmosa izpēti. Tā puse, kas varēs samazināt izmaksas, iegūs vairāk nākotnē. To arī prezidents Obama skaidri sacīja pirms mēneša. Uh, Mēs esam gatavi apvienot eh, palaišanas eh, kosmosā nākotnē. Mums būs jāpalaiž 30 satelītī tuvāko 10-15 gadu laikā. Ilgtermiņa līgumi dos prognozējumību nozarei un samazinās mums izmaksas. Tas var palīdzēt arī eh, Vega C vai Ariane 6 palaišanai nākotnē dalībvalstis ir spējušas vienoties par Ariane 6, un tas eh, man rada prieku. Iespējams, ka mūsu stratēģija arī ir nospēlējusi kaut nelielu lomu šajā procesā. Pētniecība un inovācija arī šajā jomā ir jātīsta, mums atbalsts tiks vērsts uz atkārtotu palaišanas iekārtu izmantošanu Mums ir jānodrošina, ka tehnoloģijas balstās uz skatu rītdienā, nevis e, mēs turpināt izmantot novecojušas tehnoloģijas. Otrakārt, es vēlos e, arī izcelt to, e, cik stratēģijā ir uzsvērta Eiropas industrijas rūpniecības joma. Šeit runa par Galileo izmantošanu, Eiropas pozicionēšanas sistēmas izmantošanu arī nākotnē. Uh, Tā ir svarīga daudzām jomām - e, ekonomikā, mobilitātē nākotnē vai e, kritiski svarīgās infrastruktūras izmantošanai. Tam ir nepieciešama satelīta tehnoloģija izmantošana, un it īpaši tās, kas šobrīd, e, ko piedāvā trešās valstis. Četri Galileo satelīti tiks palaist novembrī no Franča Gujānas, un tas ir ļoti svarīgi Eiropai. Treškārt, starptautiskajā cīņā pret klimatu pārmaiņām mēs varam izmantot Kopernikus, lai uzraudzītu CO2 un citu e, eh, satunīca efektu gāzu eh, izmešus. Kosmos var palīdzēt mums sasniegt mūsu ambiciozos eh, klimata aizsardzības mērķus. Tāpat tas ir saistīts ar drošības aspektiem, par kuriem komisāra Bienkovska varēs informēt detalizēti. Protams, ka tam visam ir nepieciešams strādāt vienotā komandā. Uh, E, Eiropas kosmosa aģentūra ir e, starptautiska organizācija, un tāpēc bija svarīgi abām pusēm e, jau agrīni šai procesā vienoties ar Eiropas kosmosa aģentūru. Aģentūra un Eiropas Savienība katrai ir sava loma, bet mums ir iespējas labi sadarboties. Mums ir liels potenciāls stiprināt vienam otru. Uh, Un to arī apstiprināja pirms divām nedēļām apvienotā deklarācija par mūsu kopīgo vīziju un kopīgajiem mērķiem nākotnē Eiropai kosmosa jomā. Šīs stratēģijas īstenošana prasīs sadarbību starp iestādēm un nozarēm. Komisija ir gatava apspriest šo stratēģiju detalizēt ar parlamentu un padomi, un mums būs nepieciešams pēc iespējas lielāka skaidrība attiecībā uz to, kā šī stratēģija tiks īstenota. Tas ir attiecināms uz iespējamiem tiesību aktiem, kas mums varētu būt jāsagatavo, kā arī atbalsts no budžeta stratēģijai. Mums ir nepieciešama turpināmība attiecībā uz mūsu galvenajām programmām pēc 2020. gada, arī pētniecības programmām. Mums būs nepieciešams budžeta atbalsts, eh, lai cīnītos ar klimatu pārmaiņām vai eh, runājot par saiknēm ar aizsardzības eh, mērķiem. Tātad tas būtu skatījums nākotnē. Tagad priekšsēdētāji kungs, ja atļausiet, es te došu vārdu Elžbietai. Paldies. Gorate deputāti, Maraš, šis tāds tiešām neieras temats, kā priekšsēdētājs sacīja, bet ar jūsu atbalstu un mūsu kopējo darbu ar Marošu, es domāju, tas kļūs par eh, būtisku sastāvdaļu mūsu diskusijās, regulārās diskusijās ar eh, parlamentu. Kā jau Maruša sacīja, tas ir tiešām ir svarīgi Eiropas ekonomikai. Kā jūs noteikti atceraties, pagājušā gadā es minēju divas eh, prioritātes 16. Eh, gada kosmosa politikā. Pirmkārt, ka mums ir jāpātrina eh, Galileo satelīta palaišana, palaižot sešus satelītus kosmosā. Man prieks teikt, ka četru jaunu satelītu palaišana 17. decembrī ir daļa no šīs stratēģijas, Un otra lieta, ko es minēju, bija, ka mēs vēlamies pieņemt kosmosa stratēģiju Eiropai šogad. Un man tik tiešām ir liels prieks un lepnums, ka darbs, kuru mēs uzsākām pagājušā gadā kopā ar Mārošu, ir šobrīd rezultātā devis eh, to, ka 26. oktobrī komisijas kolēģi pieņem šo stratēģiju. Svarīgi ir tas, ka mēs pirmkārt esam pirmo reizi pieņēmuši tik visaptverošu un kopīgu vīziju par mūsu turpmāko rīcību kosmosa jomā. Kā jau Marušs sacīja, mēs strādājam arī eh, virzībā uz to, lai parakstītu mūsu kopīgo eh, st Eiropas Savienības un ESA e, deklarācija, kas bija ļoti svarīgs signāls e, globālajiem un Eiropas spēlētājiem par mūsu ambīciju līmeni. Jā, mums ir atšķirīgi mērķi ar, ar aģentūru, bet mēs varam labi sadarboties un esam izveidojuši ļoti labas e, attiecības pēdējās desmit gadus laikā, jo ESA ir mūsu galvenais partneris Galileo un Kopernikus, mūsu divu lielāko kosmosa programmu attīstībā. Šobrīd Eiropa ir otrā li, li, kosmosa lielvara pasaulē, un mums ir jālepojas ar sasniegto. Bet, protams, mums priekšā ir dažādi izaicinājumi, un šī stratēģija ir e, nākus ļoti svarīgā brīdī. Pirmkārt, Galileo un Kopernikus e, e, vai nu jau ir sākuši, vai tūlīt būs operatīvi un sāks dot mums datus Galileo infrastruktūras eh, palaišanā ir un izmantošanā jau tiek gatavota, un eh, notiek gatavošanās eh, Galileo pilnai gatavībai darboties no 2020. gada. Un no pirmiem Kopernikus papildus satelītiem jau ir pieejami dati trīs eh, satelīti nākamgad vēl tiks palaisti, un līdz 2021. vēl divi satelīti papildus tiks palaisti. Eh, šis tiešām ir pagrieziena punkts Eiropas Savienības kosmosa stratēģijā. Līdz ar to mums ir nepieciešams šobrīd mainīt savu eh, koncentrēšanos no infrastruktūras būvēšanas uz pakalpojumu attīstību, kas balstītos uz kosmosa datiem. Mums ir jānodrošina peļņu no ieguldītā jo mēs esam vienīgā kosmosa lielvara, kas e, koncentrējas uz e, datu izmantošanu un pielietojamību komerciālos nolūkos. Protams, ka e, šeit ir daudz aspekti, kas ieņem vērā, vērā jauni biznesa modeļi, jauni spēlētāji, spēcīgi riska kapitāla, ieguldītāji. Mums ir arī satelīta ražošanā un telekomunikācija jomā spēcīgi spēlētāji globālā uh, līmenī. Ko tad mēs ierosinām ar šo stratēģiju? Pirmkārt, mēs vēlamies maksimāli uh, palielināt iegūmus no kosmosa jomas Eiropas Savienībai, uh, radot tirgu, aplikācijām un pakalpojumiem, kas balstās uz kosmosa datiem. Galileo ir jābūt pieejamiem mūsu mašīnās, telefonos un ja tam ir jāaizsargā mūsu svarīgāko infrastruktūru. Tāpat arī piekļuvē Kopernikus datiem ir jānodrošina, ir īpaši startup uzņēmumiem, eh, izveidojot platformas, kas balstās uz rūpniecības principiem. Tāpēc ir jānosaka prioritāras eh, jomas, kā uh, Um, klimata pārmaiņu apkarošana, migrācija, ekonomika, digitāla ekonomika un citas. Mūsu mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un inovatīvu kosmosa nozars attīstību Eiropā, jo Eiropa un um, tās darbs, e, nu, viņiem ir jācenšas apsteigt šo inovatīvo līkni. Uh, mūsu diskusijā parlamentā šai perspektīvai ļoti svarīga, bet mums ir nepieciešams veicināt lielāku iesaistīšanos un risku uzņemšanos no privātā sektora puses, un tam ir nepieciešama domāšanas maiņa, bet tas notiek arī citās pasaules daļās, un tam ir jābūt iespējamam arī Eiropā. Tāpat mēs vēlamies veicināt e, atsevišķas Eiropas ekosistēmas izveidi e, startup uzņēmumiem kosmosjomā, Mēs jau eh, prognozējam finansēšanas iespējas, skatāmies, eh, kā eh, nākotnē Eiropas fonda līdzekļi varētu atbalstīt kosmosa startup uzņēmumus, un, kas ir īpaši svarīgi, šo paplašināšanās fāzi šiem startup uzņēmumiem. Un svarīgākais ir nodrošināt pirmo līgumu. Šobrīd ASV tas ļoti sekmīgi darbojas ar daudziem startup uzņēmumiem, kas pirmo līgumu ar NASA ir noslēguši. Mums ir jāskatās, kā tas var darboties Eiropā, sadarbojoties ar Eiropas kosmosa aģentūru. Pirmā līguma pieeja eh, startup uzņēmumiem kosmosa jomā varētu būt ļoti svarīga. Protams, ka tālāk ir ļoti aktuāli eh, arī runāt par strateģisko autonomiju. Eh, tas šobrīd ir tas viens no lielākajiem tabū, kuru mēs pārkāpjam. Uh, Bet mēs vēlamies eh, stiprināt mūsu kolektīvos aizsardzības iespējas un ir nepieciešams nodrošināt eh, to, ka mums ir autonomas iespējas eh, rīkoties. Šeit mēs atbalstām Strojevska kunga un Marinesku kunga sagatavotos ziņojumus tieši šajā komitejā. Uh, Stratēģijā mēs eh, eh, apstiprinām, ka atbalstam Galileo un Kopernikus duālo izmantošanu un eh, izsakošanas sistēmu attīstīsim par pilnvērtīgu informatīvo sistēmu. Un tālāk jau Govsat.com iniciatīva sekos, lai nodrošinātu drošu satelītu komunikāciju. Uh, Šīs kapacitātes spējas ir īpaši svarīgas e, ārkārtas situācijās, robežu uzraudzībā, aviācijas drošības un citās jomās. Bet šī e, ambiciozā stratēģija nebūs iespējama bez autonomas pieejas kosmosam. Komisijā atbalstīs e, uz izmaksu ziņā efektīvā veidotām Ariane 6 un Viga C man tik tiešām prieks, ka ISA dalību valstis spēja vienoties pagājušajā nedēļā par to. Eiropas Savienība ierosina apkopot palaišanas skaitus, tātad vairākas palaišanas reizē organizējot. Un kopsavilkumā varu teikt, ka šī ir ļoti ambicioza stratēģija kosmosa jomā. Daudzos gadījumos tā reaģē uz nostājām, ko Eiropas parlamentas ir paudis gan diskusijās, gan ziņojumos. Mēs ceram, ka jūs eh, piekritīsiet eh, šīm eh, ambīcijām, šīm ambīcijām un mērķiem, atbalstīsiet to, bet, protams, ka tam ir nepieciešama arī ambicioza un adekvāta līdzekļi. Un noslēgumā varu secināt, ka kosmos ir ļoti konkrēts un pozitīvs piemērs tam, ko mēs varam kopā sasniegt Eiropā. Neviena atsevišķa Eiropas eh, valsts eh, nevarētu kaut ko tam līdzīgu izdarīt. Tas ir piemērs tam, kā Eiropa strādā un kā mēs varam sadarboties. Esmu pārliecināta, ka kopā mēs varam padarīt šo stratēģiju par kolektīvo uzvaru. Bet, protams, tam ir nepieciešams jūsu atbalsts, kāds tas ir bijis līdz šim. Paldies! Thank you, thank you very much, both commissioners for. Liels paldies, liels paldies abiem komisāriem par lielisko prezentāciju. Mums radās nepārprotams skaidrība. Mēs nu pat nācām klajā ar Eiropas Savienības nākošo dekāžu lielo kosmosa stratēģiju, un tas ir ļoti labs veids, kā integrēt Eiropas Savienību ap šādu svarīgu tēmu. Tagad mēs varētu pievērsties diskusijām. Pirmkārt, koordinatori vai tie, kas viņus aizstāja. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Paula Rubikums lūdzu. Jā, recht herzlichen dank. Jā, sirsnīgs paldies. Šīs debatas ļoti labi parāda, ka Eiropa var virzīties um, pozitī, pa pozitīvo ceļu, un kosmosa politika ir uh, šāds jauns stūrakmens, kas ļaus mums uh, vēsties uz nākotni. Uh, Par to es arī vēlētos apsveikt komisiju. Uzskatu, ka šie soļi patiešām ir ļoti uh, labi paspērti. Gribētu atkārtināt, ka 16. Eh, novembrī ir paredzēta gadskārtējā lekcija par kosmosa zinātni. Uh, šis pasākums notiek katru gadu. Tas ir augsta līmeņa pasākums, jo mēs vēlamies uh, atbalstīt zinātni. Tieši zinātnes jomā ir jādomā par mobilitāti. Mums eh, m, mm, pēc eh, tikai dažiem gadu desmitiem būs desmit miljārdu cilvēku uz planētas. Mums tieši tāpēc ir jādomā par uh, kilovatu, kilobitu uh, mobilitāti un arī par cilvēku mobilitāti. Uh, Tas pats attiecas arī uz planētas novērošanu un ilgspējīgajiem resursiem, kā mēs varēsim pabarot šos desmit miljārdus cilvēku. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs globāls skatījums. Pēdējā laikā tikpat būtisks ir jautājums par reālās pasaules atspoguļojumu virtuālajā pasaulē. Te ir runa par jauniem logaritmiem un algoritmiem, kas mums sniegs pilnīgi jaunus zinātniskus atklājumus. Mums ir jāmēģina šos atklājumus pēc iespējas ātrāk uh, nodrošināt. Tieši tāpēc man interesē, uh, ko jū, kā, kā izskatās uh, komisijas komunikācijas koncepcija. Mums vajadzētu domāt par sailo un paipu stratēģijām. Uh, Tātad mums ir jādomā par eh, šiem, šīm zinātņu glabātuvēm, kas ir jāsavieno ar komunikācijām. Vai mūsu aģentūras, kas veica šīs aktivitātes, ir labi sasaistītas? Kā izskatās eh, komunikācijas starp šīm aģentūrām? Mums šis jautājums ir ļoti būtisks. Tāpat mūsu aģentūras tādas kā Bērek un Jāsa, vai tās ir gatavas eh, digitālajam vienotajam tirgumu un elektrības vienotajam tirgumu, vai to varēs apvienot ar kosmos politiku. Mēs saprotam, ka ir jādomā arī par to, kas notiek pasaulē nanotehnoloģiju jomā. Ir jāsaprot, ka pavisam drīz būs jaunas iespējas tīklu izmantošanai, un tieši tāpēc ir vajadzīga tīkla neutralitāte un tīklu atbilstību savā starpā. Tas ļaus labāk šos tīklus izmantot. Uzskatu, ka komisija patiešām ir spērusi nozīmīgu solus priekšu. Es priecājos, ka netiek būvētas jaunas robežas, kā to savulaik ieteica ESA. Domāju, ka mums ir vajadzīga globāla pieeja tirkumu. Mums vajadzētu paskatīties, kā vislabāk izmantot globālos tīklus mūsu iedzīvotāju labā. Liels paldies, kolēģi, un Nīka kungs no soci sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sveikt vicepriekšsēdētāju Šefčoviču un komisāru Jankovskas kundzi šai komitē. Esam pagodināti, kas ir mūsu viesi, un paldies par prezentāciju. Prezentācijas bija ļoti interesants, ņemot vērā, ka šī ir joma, kurā daudzi cilvēki uzskatīja, ka uz koherēdz balstītas stratēģijas eh, ieguvumu varētu nākt par labu komis, uh, kosmosa stratēģija. Itri mēs runājam par ETS lietas, kas ir vieglāk saprotams un kas tieši attiec uz Eiropas rūpniecību. Taču es domāju, Eiropas kosmosa stratēģija arī izgaismo dažas lietas, kas mums arī būtu jāuzsver. Mēs nevaram dzīvot spēcīgā Eiropas Savienībā, ja mums nav stipra kosmosa stratēģija un ja mēs e, eh, ievērojam nepiedalāmies kosmosa izpētē šajā jomā, jūs vai nu eksistēt, vai arī jūs nav. Mums būtu jāskatās uz uh, vēstījumu, kuru Eiropai nosūtīs ievēlētais prezidents Donalds Trumps. Uh, Eiropai pašajā te galā. Protams, viņš runāja par militāro pusi, taču nav grūti iedomāties, ka arī kosmosa politika mums būs jāpārvalda pašiem. Es vēlos, lai jūs uzsvērt ko tādu, kas manā skatījumā no daudz cilvēku puses tiks atbalstīts. Jā, viņi teikt 12 miljārdu eiro, tas ir daudz, bet kāds no tā ir ieguvums? Es uzskatu, ka labāka, mērķtiecīgāka komunikācija no komisijas puses šai ziņā nāk par labu. Tad kāda ir labumi, kāda ir ieguvumi Eiropas rūpniecībai? Jūs vairākus no tiem jau minējāt, atklāt sakot, taču man ir jāuzdod šis jautājums. Kā universitātes un pētniecības centri gūs labumu no tā? Kas būs viņu ieguvums? Kas būs praktiskais pielietojums Eiropas Savienībā? kā mēs varam piešķirt pievienoto vērtību, kā mēs varam kaut labumu no šīs tehnoloģijas. Jo te nav runa tikai par mūsu klātbūtni kosmosa nozarē. Un pēdējais jautājums - kā mēs varam izstrādāt jaunas pakalpojumus, izmantojot šo tehnoloģiju, kas vislabāk nāktu par labu Eiropas pilsoņiem? Ja mums izdosies atbildēt šo jautājumu, tad es domāju, pilsoņi to lielā mērā atbalstīs. Uh, Arī tas veids, kā šī programma tiek finansēta, būs atkarīgs no komunikācijas puses. Visi pievērš uzmanību tam, ko mēs šeit izziņojam, un mums šīs stratēģijas atbalstam jāpaļaujas arī uz komunikāciju. Lielas paldies, un arī paldies par prezentāciju. Lielas paldies, kolēģi, saka Puzekungs. ECR grupas vārdā. Evžen Tošanovski kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tāpat kā citi kolēģi, es no savas puses vēlos sveikt uh, priekšsēdētāju vietnieku Šefčoviču kundu un komisāri Pienkovskas kundze. Es ļoti augstu vērtēju to, ka jūs abi esat kopā ieradušies uz mūsu komiteju. Manā skatījumā tas liecina par kosmosa industrijas nozīmi. Vēlos jūs arī apsveikt ar kosmosa stratēģiju, kas nu pat ir pieņemta. Es uzskatu, ka tā izgaismo ceļu nākotnē. Mēs esam sagatavojuši rezolūciju par to pavisam nesen, un es esmu priecīgs, ka vairāki no tās punktiem arī ir iekļauti kosmosa stratēģijām. Es domāju, Tas ir ļāvis uzsvērt visas šīs kosmosa iz, izpētes jomas un kosmosa industrijas nozīmi. Ir pienācis laiks atbalstīt šo stratēģiju un ar to saistītās industrijas, pielietojums un visu pakotni, kas ir ļoti tālējoša. Mums ir jāizmanto pilnīgi Kopernikus un Galileo potenciāls jaunajām sistēmām, kas tiks izstrādāts. Tāpat es uzskatu, ka mēs eh, veidosim tādu aparatūru, kas varēs apstrādāt Galileo signāls, un tad līdz ar to būs um, lielāks cīvīgums visā šai procesā. Ir vairāk neatbildētu jautājumu abās Eiropas programmās. SND un Kosatkom problēma, uh, programmas arī var būt saistīts ar veselīgumu problēmu, un tās arī atrisina. Viens jautājums komisāram Šefčovičam par apvienotās karalistes iesaisti nākotnē kosmosa programmās. Apvienotā karaliste ir bijusi aktīva līdzdalībniece Tā ir sniegusi ekspertu padomus kosmosa tehnoloģijās, industrijas drošībā, un šī valsts arī finansiāli ir bijusi iesaistījusies infrastruktūras izveidē un tā tālāk. Un te man nav jāuzsver, cik svarīgi, lai sistēmas būtu savā starpā saistītas. Protams, Man ir zināms, ka vienkāršiem vārdiem sakot, Brexit vēl nav sācies, taču es nevaru iedomāties, kā abas iesaistītās puses pilnīgi attālinātos cik viena no otras. Vēlos uzsvērt, ka ir jāatbalsta šī ārkārtīgi svarīgā rūpniecības un ekonomikas nozara. Nevar iedomāties, ka tik svarīgs partneris pamestu šo partnerību. Es vēlos, lai mūsu partnerība kļūtu arvien ciešāka. Paldies! Paldies, Sevšin! Turpin priekšstādātājs. Lana Ņuenhoizens kundze, Alde grupas vārdā. Paldies, priekšstādātāji! dārgie komisāri, liels paldies par jūsu prezentācijām. Es domāju, varu sākt ar jūsu darba uzteikšanu, ka jūs lieliski strādājāt pie kosmosa stratēģijas. Tajā ir iekļautas daudzas lietas, par kurām mēs spriedām pēdējo mēnešu laikā. Mūsu skatījumā tās lietas ir ļoti svarīgas. Te ir runa, piemēram, runa par spēcīgu privātā sektora iesaisti. Mēs vēlētos to uzsvērt. Te, protams, ir runa par labāku sasaisti mm, ar ekonomiku, kas ir atkarīga no šīs nozars. Te ir arī runa par datu izplatīšanas platformu. To mēs uzsvērām, kā Eiropas parlaments. Te ir arī runa par autonomu piekļuvi kosmosam. Arī par to esam viensprāts. Taču, bet ar vienu ir kāds, bet. Uh, Kaut arī stratēģija ir sabalansēta, šis dokuments ir eh, sabalansēts, tas tomēr nav tāds, kas piesaista uzmanību. Kāpēc, lai tas dokuments tāds būtu? Tas gan nevarētu būt pašmērķis, taču, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad uh, cilvēkus jāprot piesaistīt. Te ir daudz diskusiju parlamentā par visādu veidu investīcijām, par eh, investīcijām infrastruktūrā, taču uh, 90% gadījumu te ir runa par tradicionālām struktūrām, kā ceļiem vai dzelzceļiem. Un ja mums paveiksies, tad šajā komitejā mēs gan runājam jau informētajiem cilvēkiem, mums te ir diskusijas par digitālo infrastruktūru, un tad mēs arī runājam par stikla šķiedru. Taču tikai dažas reizes tiek pieminēti satelīti. Vēlos jums uzdot jautājumu, ko jūs varat darīt, un mēs tiešām vēlamies jums arī sniegt savu atbalstu, lai izveidotu lielāku izpratni ne tikai parlamentā, bet vispār plašākā sabiedrībā par to, ka kosmosam ir tik liela nozīme un ka tas uh, ar vienu ir novērojams mūsu ikdienas dzīvē, vai tā būtu runa par navigāciju, par savienojamību. Varbūt daži cilvēki saprot, ka satelīti ir nepieciešama arī precizitātes lauksaimniecībai. Tā ir tikai viena lieta, ko pieminēju, ko var īstenot pateicoties satelītas sniegtajai informācijai. Tātad, ko mēs varam darīt, lai veicinātu sabiedrības informētību par šo lietu? Un varbūt tad detalizētāks jautājums. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par platformas pakalpojumu veicināšanu? Runa par tādiem pakalpojumiem, kas ļauj sīkāk izpētīt zemi, kā komisija un kad ir paredzējusi eh, īstenot šos eh, platformu veicinošos pakalpojumus, tā lai arī mazie vidējie uzņēmumi arī var piedāvāt pievienoto vērtību pateicoties šīm platformām. Paldies! Lielas paldies! Kohličē kungs, priekšsēdētāji vietnieks no goja grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tikai daži komentāri no manas puses. Eh, lieliski, ka ir palaisti jauna, jauna instrumenti, arī Jans Seši, piemēram, citi, taču daži jautājumi par šiem instrumentiem, vai tiks izmantota arī jauna novatoras degviela, jo tradicionālā degviela nav īpaši vidē draudzīga. Mēs esam dzirdējuši, no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ka tās izstrādā šādas novatoras degvielas. Un, protams, Galileo būs ļoti vērtīgs, būs 30 satelīti, varēs tad īstenot precīzas operācijas, nolasīt, piemēram, automobīļu numurzīmes, pateicoties satelītiem, tad varēs arī izsakot piegādes ceļam, piegādātājiem varēs eh, noteikt eh, mitrumu un citus apstākļus, kas ietekmē lauksaimnieku ražošanas iespējas. Tas būs vērtīga arī jūras transportam. Tāpat zivsaimniekiem un tam līdzīgi. Taču uh, Satelīti var sniegt visādi veidi vērtīgu informāciju. Bijušajā Čehoslovākijā bija sen, sen izveidojusies tradīcija ar tādiem satelītiem kā Magen un citiem. Vai jūs esat domājuši par kosmostacijas izbūvi? Jo pašreizējā kosmostacija drīz būs nodzīvojusi savu mūžu, un arī Ķīna plāno savu kosmostaciju. Vai jūs eh, domājat par šādas stacijas, par palaišanas stacijas izveidi? Vairāki mūsu konkurenti un partneri visā pasaulē ir jau izstrādājuši savas attieši palaišanas stacijas. Un noslēgumā Kāds ir es ārējo klientu īpatsvars, tātad klienti, kas ir ārpus Eiropas Savienības? Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad pievērsīsimies citiem deputātiem. Nīblers kundze, lūdzu. Da. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kas abiem komisāriem pateicās. Es gribētu pateikties komisāriem par to, ka uh, jūs tik uh, angažēti virzētu uz priekšu kosmosa stratēģiju Eiropā. Es varu konstatēt, ka jūs šie jautājumi patiešām interesē, un par to liels paldies. Kopernikus un Galileo programmas tie ir um, patiešām tādi um, ļoti redzami projekti Eiropas Savienībā, un uzskatu, ka mums cilvēkiem to arī vajadzētu paust. Uh, Tātad mēs esam izveidojuši zemes novērošanas sistēmu Eiropā, un uh, tas savukārt ļaus tālāk attīstīt Kopernikus programmu. Tas dos darba vietas un noteikti palīdzēs visiem mūsu pilsoņiem. Tieši tāpēc to vajadzētu arī publiskot, mums vajadzētu pie tā strādāt. Attiecībā uz Kopernikus un arī uz Galileo Es eh, gribētu teikt, ka Galileo ir ļoti veiksmīgs projekts, jo tas ir mm, pilnībā darboties spējīgs. Nesmu dzirdējusi, ka tagad eh, tiks instalēti vēl daži satelīti, lai šī novērēšanas sistēma būtu vēl pilnīgāka. Vajadzētu arī saprast, ka šeit parādās milzīgs potenciāls mūsu ekonomikai un rūpniecībai, jo īpaši, ja mēs domājam par uh, Um, aplikācijām, par pielietojumu, ko no tā var tālāk attīstīt un kas noteikti nāks par labu mūsu cilvēkiem. Jo īpaši ir jādomā arī par darba vietām, kas varētu rasties um, nākotnes tehnoloģiju jomā. Liels paldies, liels paldies par šo entuziastisko darbu pie šīs politikas iepriekšējo gadu uh, Um, vicepriekšēdētājs Ševkovičs un Bienkauskas kundze arī bija pie mums, un es domāju, ka jūs saprotat, ka parlaments ir vienmēr jūsu pusē. Skabardzu, prašu. Lielas paldies. Nākošā runātāja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, saka Libanskas kundze. Es piebalsoju saviem kolēģiem, paužot jums pateicību par šīs ļoti interesantās strateģijas prezentāciju. Man ir jautājums Pinkovskas kundze. Mēs vēlamies pilnīgi izmantot kosmosa stratēģijas potenciālu. Mēs vēlamies, lai mūsu kosmosa industrija būtu novatoriski. Taču, lai to panākt, mums ir nepieciešams augsti kvalificēts darba spēks. Daudzas universitātes arī manā valstī pat labam veido tādas katedras, kas piedāvās mācības tādiem cilvēkiem. Jūs, komisārs kundze, runājāt par paziņojumu starp Eiropas Savienību un Eiropas kosmosa aģentūru. Vai mēs tajā deklarācijā varētu atsaukties uz to, ka Eiropas kosmosa aģentūrai ESA būtu jāveido apmācības programmas šiem jauniešiem, no visām Eiropas Savienības universitātēm, kurās viņi mācās kosmosa zinības, kosmosa rūpniecību. Paldies, Levandovska kungs, lūdzu. Paldies. Paldies par jūsu prezentācijām. Es augstu vērtēju mūsu Eiropas kosmosa ambīcijas, īpaši Amerikas vēlēšanu rezultātu kontekstā. Protams, kosmosa stratēģijai nevajadzētu Mm, izvairīties no parastās uh, izmaksu un iegu analīzes, bet ar Galileo līdz šim, ja pareizi saprotā, nebija, jo izmaksas ar vienu pieauga Galileo, vismaz pagātnē tā bija. Taču mm, paliksim vēl ar kājām stāvot uz mūsu zemes. Es, augst, es izmantošu jūs klātbūt komisāru kungs vai iespējas pat izmantošu to nelietīgi, jo, nu, šis jautājums nav iekļauts darba kārtībā. Vēlos jums uzdot jautājumu. Uh, kas jums nevispār patīk, nevisai patiks, proti par Vācijas Bundesnets aģentūras iesaisti, lai Gazprom arī varētu sadarboties ar Opel. Jūs esat brīvs atbildēt uz šo jautājumu, arī neatbildēt, jo atzīšu darba kārtībā tas nav iekļauts. Paldies. Lielas paldies, turpin priekšsādātājs. Zanonātu kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties vicepriekšsēdētājiem Šefčovičam un komisāram Vienkovskiem par šo prezentāciju, par stratēģiju, kur viņi izklāstījuši. Mēs šo stratēģiju atbalstām. Šī stratēģija ir nepieciešama, mēs jau ilgāku laiku to gaidījām. Galileo, Kopernikus un Agnes projekti ir ļoti svarīgi, lai Eiropas sistēmai piešķirtu veselu instrumentu virkni lidojumiem un tūkstošiem citu situāciju interesēs, kuras jūs jau minējāt, jo mēs esam mūsu planētas priekšgalā saziņā. Ja trīkst vēl ko sacīt priekšsādātāji, tad vēlos teikt, ka tas ir vēl jau svarīgāk kopš Trumpa ievēlēšana. Mums būs jāiz, jāizstrādā sistēmas, kas ir autonomas no amerikāņu sistēma. Nu labi, tas tikai joks, taču vēlēs uzdot dažus jautājumus. Pēc tam īsi. Pirmais jautājums attiec uz to, kā varēs atvieglot e Eiropas kosmosa produktu piekļuvi jauniem tirgiem. Es vēlētos iegūt sīkāku informāciju par jūsu padomu šajā jomā. Un otrkārt, Kā jūs skatījumā mēs varētu nodrošināt godīgus noteikums ar citām kosmosa lielvarām? Kā mēs varētu nostāties viņu līmenī? Kosmas diplomātijas kontekstā, kā jūs esat paredzējis risināt problēmu saistībā ar kosmosa atkritumu uzraudzīšanu starptautiskā līmenā? Šis ir vēl viens jautājums, kas manā skatījumā ļoti svarīgs. Jo kosmosa sākotnējās iekarošanas posmā daudz atkritumu tika uzkrāti kosmosā, un tā ir nopietna problēma. Šajā kontekstā kurā kontekstā kosmosa diplomātija vēl tiek izmantot? Kā jūs vēlaties stiprināt sadarbības ar Eiropas komisiju, ESA, Nacionāla varas iestādēm tādām kā tādām aģentūrām kā Galileo, kuras aģentūra šo projektu pārvalda. Lielas paldies! Kolēģi Zoriņo lūdzu. Paldies priekšsēdētāju komisāru kungs. Pateicos jums abiem. Runājot par transatlantijas partnerībām, te veidojas pilnīgi jauns konteksts šodienas vēlēšanu rezultātu gaismā. Šodien ievērojami mainās spēku samērs pasaulē, tāpēc mums ir uzmanīgi jānovērā kādas ir izmaiņas pasaulē. Mūsu zināšanas par kosmosu šādā kontekstā būs būtiskas. Es domāju, Kopernikus un Galileo ir tāda projektu piemēra, kas mums var būt izšķirīgi būtiski. Šos projektus varam izstrādāt kopā ar citiem projektiem, un tad būtu tāda kā, tad būtu tāds kā progresu projektu kopums, pie kura strādājam tiek gatavota jauna darba kārtība, ko sauc Atlantiskās starp, starp rīcību interakcijas. Viens no galvenajiem projektiem būs, zināš, būs kosmosa zināšanām. Tātad mēs koncentrējam zināšanām par kosmosu. Mums Azoru salās ir uh, Kosmosa izpētes centrs, tas sniegs infrastruktūru īpašiem projektiem, tas mums ļaus īstenot uh, kosmosa izpēti no Atlantijas puses, izmantot resursus arī Kabo Verde un Kanārijas salās. Tas būs ieguldījums mūsu kosmosa izmantošanā. Šis Projekts veicinās sadarbību kosmosā starp Portugāli, Spāniju, ASV, Brazīliju un uh, portugāliski runājošajām Āfrikas valstīm. Es vēlētos, lai šis projekts tuk, tiktu virzīts uz priekšu, lai tas varētu īstenot savus ieguldījumus pētniecībā un kosmosa izmantošanā un arī veicināt sadarbības starp Eiropas dienvidiem, ASV un Āfriku. Lielas paldies, kolēģi. Foks kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi no manas puses komisārai Bienkovskai. Pirmais jautājums. Komisāri, iespējams, atcerēs, atcerēsieties, kad jūs tikāt uzklausīti apstiprināšanai amatā. Es jums uzdevu jautājumu, vai jūs varētu identificēt vienu uh, Eiropas tiesību aktu, ko jūs gribētu atcelt, lai mazinātu slogu industrijai. Un tagad jūs jau divu gadu esat komisāru, gribētu zināt, vai jūs šādu tiesību aktu esat atradusi, un ja tā pastāstīja, un ja nē, tad vai jūs esat paredzējis strādāt pie tā? Mans otrs jautājums ir saistīts ar kosmosa stratēģiju. Norvēģijas pašreizējā dro, pašreizējais drošības līgums ar ASV nav pietiekams, lai galilēju sistēmu varētu uh, valstis regulēt. Es saprotu, ka uh, diskusijas ar uh, Norvēģiju par tās piekļuvu PRS nesen ir sākušās. Vai jūs varētu mums sniegt jaunāko informāciju par šīm sarunām un varētu pastāstīt par konkrētām problēmām, kas šajā sakarā ir radušās? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ganāmā kolēģi. Tagad Časīgā kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu prezentācija par kosmosa stratēģiju ir ļoti svarīga, taču vienlaicīgi mums um, ir arī vairākas problēmas, kas attiecas uz enerģiju. Un uh, tāpēc es gribētu uzdot uh, savu jautājumu par Eiropas komisijas enerģētikas politiku. Komisārkungs, uh, pirms divām nedēļām Eiropas komisija pieņēma lēmumu akceptēt Vācijas regulātoru lēmumu par Gazpromu ja neviens nenopirks atlikušos 20%, Gazprom varēs tos izmantot savām vajadzībām un varēs nostiprināt savas pozīcijas gāzes tirgu Eiropā. Gazprom uh, neapmierina Eiropas komisijas lēmums, taču nav īsti skaidrs, vai šis lēmums ir labs uzņēmumam. Tas, ka komisārs ir mūsu vidū, liek man uzdot šādus jautājumus. Vai komisija ir veikusi pētījumus par šī lēmuma sekām? Eiropas komisijas lēmums uh, palielinās Krievijas uh, piegādātās gāzes apjomus uh, Centrāla Eiropai un Austrum Eiropai. Uh, kādā veidā varētu daudzveidot gāzes piekādi. Nākamais jautājums. Vai komisija ir ņēmusi vērā Gazprom plānus attiecībā uz Nord Stream 1 kapacitātes palielināšanu? Vai komisija var apstiprināt, ka šis lēmums novedīs pie eh, gāzes piegādes palielināšanās no Krievijas? Vēl viens jautājums. Vai komisija ir ņēmusi vērā šī lēmuma ietekmi uz tirgu Austrum un Centrāla Eiropā. Paldies! Un es būtu priecīgs, ja komisārs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem par uh, tik svarīgiem jautājumiem. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Giereka kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs sa sākām skarties klāt ģeopolitiskiem uh, tematiem. Un es arī palikšu pie tā paša. Manuprāt, aģentūra koncentrēsies vairāk uz IT, uz IKT tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka mums būs mazi satelīti, mēs eh, paskatīsimies, eh, kas notiek eh, šajā jomā. Es gribētu zināt, kā jūs rādzat Eiropas kosmosa aģentūras sadarbību ar Krievijas aģentūru, kas pārvalda staciju. Pirms kādu laika es pats biju saistīts um, jaunu sakausējumu izstrādē, uh, un šī sadarbība izrādījās ļoti rezultatīva. Es gribētu zināt, vai jūs esat paredzējuši sadarbību. Kristians Eilers tagad. Es gribētu atgriezties pie Nord Stream jautājuma. Es uzskatu, ka Nord Stream ir nepareizi. Tas varbūt izklausīsies jocīgi no vāciešu mutes, bet uh, Te nav runa par mm, to, ka mums būtu jādomā par kopīgu Eiropas enerģētikas politiku. Es uzklausu arī mūsu austrumu kolēģus un uh, to, ka uh, komisijai tiek uh, prasīts, lai tā vairāk strādātu pie kopīgas politiskās Eiropas. Es nezinu, vai komisāri var to apstiprināt. Uh, Jā, protams, Nord Stream ir problemātisks enerģētikas savienībai, tas neatbilst mūsu izvirzītajiem mērķiem, bet uh, lēmumu pieņemšanas iespējas vēl ar vienu ir tieši dalību valstīm. Komisijai šeit īsti nav nekā sakāma. Šī kopīgā enerģētikas uh, politika īstenībā nebalstās uz pilnīgi neko Eiropas līgumos. Tāpēc es gribētu zināt, kā komisija to vērtē. No vienas puses dialektika ir tāda, ka mums ir jāsaprot, kā enerģētikas savienība rada problēmas, bet es gribētu zināt, vai jums ir uh, kaut kādas iebilšanas tiesības šajā jomā. Paldies, kolēģi! Mr. Vice President, may, may. Vicepriekšēdētā kungs, lūdzu, sāciet atbildēt uz jautājumiem. Es priecājos, ka Elžbet arī ir klāt. Tas nozīmē, ka mēs varēsim sadalīt darbu. Es uh, atbildēšu arī uz Opel un Nord Stream jautājumiem. Pirmais Rūbīga kunga jautājums. Liels paldies par sniegto atbalstu kosmosa zinātnēm Eiropā. Mani pašu uh, ļoti pārsteidz tas, ko redzēju Silikona ielējā. Kosmos uzņēmumi, vai tie būtu lieli vai mazi, un arī startupi, uh, bija klāt, un mēs ar Elžbetu piedalījāmies savā sanāksmē, un vairāk nekā pusi no cilvēkiem, ko mēs satikām, gan ASV, gan šeit Eiropā, ir eiropieši. Viņi ir uh, šeit mācījušies, studējuši mūsu universitātēs un izstrādājuši fantastiskus projektus. Viņi teica, ka viņi labprāt paliktu Eiropā, bet problēma vienmēr ir finansējums. Viņiem ir vajadzīgs riska kapitāls, uh, riska dalīšanas kapacitāte. Mēs esam mm, attīstījuši šos cilvēkus un mūsu mērķis būtu veicināt tālāku šo tehnoloģiju attīstību Eiropā. Uh, Kā jūs pareizi norādījāt, ļoti svarīga ir horizontālā komunikācija. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Elžbetu un arī ar citiem komentā, komisāriem. Mēs gribam, lai Jirži Kalkatainens palīdzētu mums ar riska dalīšanas kapacitātēm. Ar Otingeru mēs gribētu sadarboties attiecībā uz 5G, tad mēs varētu saprast, kas mums ir vajadzīgs no satelītiem, jo īpaši, ja ir runa par attālinātiem reģioniem. Mums ir jānodrošina, lai arī Violeta Bulča piedalītos, ja ir runa par autonomām automašīnām, par ātrvilcieniem, tad eh, šeit uh, ir ļoti svarīgas satelītu sniegtās iespējas. Uh, Varētu pieminēt vēl daudzus citus kolēģus un arī Moedašu kungu. Ja mēs eh, runājam, piemēram, ar Eiropas kosmosa aģentūru, tad viņi pateiks, ka apvārsnes 2020 un citas pētniecības eh, programmas daudziem mūsu pētniecības institūtiem un aģentūrām eh, nodrošina ļoti plašas iespējas. Tieši tāpēc mums vajadzētu kopīgi um, darīt visu, lai finansētu šīs pētniecības programmas. Jānoša piezīmēs uzreiz sapratu to, ka viņš ir bijušais budžeta komisārs. Mums vajadzētu jums sniegt pareizo statistiku, mums vajadzētu jums parādīt, ka uh, viens eiro, kas tiek investēts kosmosa aģentūrās, um, nodrošina septiņus eiro Eiropas izaugsmes, un te ir runa par ļoti kvalitatīvu izaugsmu, par augstajām tehnoloģijām, par ļoti kvalificētām darba vietām. Tas Eiropu pavirzītu ļoti augstu, tā atrastos ļoti augstā līmenī. Rubikungam vēlos teikt, ka mums ir jārunā horizontāli savā starpā, un mums ir jāiesaist arī citas svarīgas uh, iestādes Eiropā nacionālās mm, kosmosa aģentūras un arī Eiropas kosmosa aģentūra. Uh, Ja jūs uzaicināsiet šeit EASA pārstāvis, viņams varēs pastāstīt, cik daudz mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem un cik augstu viņi vērtē šo jauno sadarbības garu, ko mēs vēlamies vēl vairāk konsolidēt arī nākotnē. Tika uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir nodrošināt publicitāti, parādīt ar konkrētiem piemēriem mūsu iedzīvotājiem, uh, kas tiek darīts. To minēja arī Nilvenhausenes kundze. Kā mēs varētu paskaidrot mūsu pilsoņiem, par ko viņi maksā? Mums noteikti kopā ar jums vajadzētu to attīstīt tālāk. Mums ir jūs jāizmanto kā vislabākie vēstnieki Eiropas kosmosa stratēģijai. Jums vajadzētu skaidrot iedzīvotājiem, ka neviens vietārunis, neviens bankas pārskaitījums un neviens ātrvilciens Eiropā nedarbotos bez satelītu tehnoloģijām. Ja mums rast, rastos kaut kādas tehniskas grūtības ar e, eh, GPS, mēs uzreiz saprastu, cik ļoti mēs esam no tā atkarīgi. Jau aizvakar Eiro, amerikāņi pa, m, mm, atzina, cik svarīgi ir nodrošināt eh, šo uh, papildinājumu tirgumu, kas ir Galileo. Tas ļaus mums attīstīt tehnoloģijas un nodrošināt augstvērtīgākus pakāpojumus. Un, ja runa par konkrētiem stāstiem, tad mani ļoti aizkustināja kāds spāņu jaunais uzņēmums, kurš man skaidroja, ka pateicoties eh, Galileo precizitātei, viņi varēs attīstīt īpašas ierīces, kas eh, palīdzēs eh, neredzīgajiem. Uh, Ar šīm ierīcēm viņi varēs brīvi pārvietoties pilsētās un arī laukos, tāpēc, ka satelīta signāls būs tik precīzs, ka šie cilvēki, kas neredz, varēs viegli, relatīvi viegli pārvietoties. Un tas ir tikai viens neliels piemērs, kas noteikti palīdzēs daudziem cilvēkiem Eiropā. Es esmu pārliecināts, ka cilvēkiem šādi piemēri ir vajadzīgi. Uh, Domāju, ka šie jaunie gudrie prāti eh, jaunos, jaunajos uzņēmumos nāks eh, klajā ar vēl daudzām citām līdzīgām idejām. Tošinovska kungs runāja par Brexitu. Es eh, turpināšu uh, izteikties angliski, jo tas attiecas uz uh, mūsu angļu draugiem. Kā jūs zināt, mēs visi gaidām, kādi būs šie parametri, kurus Britu premjerministrē paziņos Eiropas kolēģiem attiecībā uz sarunām. Mēs redzam, ka pastāv nu, dažādi notikuma attīstība Lielbritānijā, kāda ir parlamenta loma, a, ko par to visu domā augstākā tiesa, vēl ar vienu visi juridiskie procesi nav noslēgušies. Domāju, ka tieši tāpēc mums ir jābūt pacietīgiem, mums ir jāskatās, kāda tad būs a, Lielbritānijas valdības pieeja. Uh, šim mums visiem tik sarešķītajam jautājumam. Attiecībā uz kosmosa nozari var jums teikt, ka tad, kad es uh, piedalījos JASA padomē, kur ir pārstāvētas visas kosmosa aģentūras, un mēs uh, diskutējam par to, uh, kā mēs virzamies uz priekšu un kāda ir mūsu stratēģija, viens no um, pozitīvākajiem atzinumiem nāca no Lielbritānijas kosmosa aģentūras. Viņi vēlas piedalīties sadarbībā, viņi saprot, eh, cik eh, kvalitatīva ir šī sadarbība, un es domāju, ka vienalga, kādas būs šīs Brexit sarunas, mūsu britu kolēģi noteikti paliks daļa no Eiropas kosmosa sadarbības, un viss pārējais būs atkarīgs no Brexit sarunām. Ir ārkārtīgi sarežģīti tagad uh, kaut ko mm, mēģināt pateikt, kāda būs tālākā notikuma attīstība, bet noteikti, ka viņi nekur nepaliks. Tagad par jautājumu, vai šī stratēģija ir uh, pietiekami pievilcīga. Uzskatu, ka mums vajadzētu jums un arī pārējiem parādīt, ka mēs šeit pārvaldam infrastruktūru. Uh, Mēs pārvaldām projektus, kas ir paredzēti mūsu iedzīvotāju ikdienas lietošanai. Mums vajadzētu vēl vairāk skaidrot, cik svarīgi ir šie produkti. Bez šāda tik ļoti nozīmīga publiska atbalsta Eiropas kosmosa aģentūrai, viņi nevarētu uh, veidot vēl dziļākas kosmosa pētīšanas misijas. EASA tagad gaida mūsu stratēģiju. Viņi vēlējās kopā ar mums parakstīt šo kopīgo deklarāciju. Tas parāda, ka mūsu sadarbība ir patiešām dziļa. Viņi savukārt nāks klajā ar dokumentu par šo tālāko, vēl dziļāko kosmosa pētniecību. Tas noteikti notiks tuvākā gada laikā. Domāju, ka tad šie projekti arī būs daudz pievilcīgāki un daudz eh, piemērotāki un Viņi tad arī varbūt varēs par to pastāstīt. Količeka kungs jautāja par datu aizsardzību un apkopošanu un cik daudz kosmosa nozarē ir dalības no citām valstīm. Nevaru jums tagad eh, pateikt nekādus konkrētus skaitļus, bet, ja runa par komerciālo kosmosa nozari, tad gandrīz pusi no tās aptver Eiropas kosmosa industrija. Tas nozīmē, ka, ja runa par civilo kosmosa sektoru, tad varbūt mēs pat esam pirmajā vietā pasaulē. Indijā un Ķīnā kosmosa nozare ir ļoti lielā mērā tieši militāristu rokās bet šeit e, tā ir vairāk civila nozare. Ja jūs man atļausiet, tad e, pēdējās minūtes gribētu veltīt Opel un Nord Stream jautājumiem. Es zinu, ka jūs esat e, ITRA komitējiem, šie jautājumi ļoti interesē. Liels paldies, ka devāt man iespēju uh, informēt jūs par šiem jautājumiem, pat ja šodienas temats ir cits. Ja runa par Opel, tad eh, šis lēmums ir ļoti sensitīvs. Mums vajadzēja respektēt pašiem savus noteikumus, un vajadzēja arī vairāk paskatīties eh, vēsturē, kad Nord Stream 1 tika izbūvēts. Tas bija pēc lielās 2009. Eh, gada gāzes krīzes. Tad Nord Stream 1 projekts bija uh, ļoti aktuāls, tāpat arī pēc tam nāca otrā un trešā enerģētikas pakotne. Dažādu iemeslu dēļ tolaik uh, opāla cauruļvadām tika dots uh, atbrīvojums. Tātad ir runa par divām daļām. Viens cauruļvads, kas savieno uh, jūru ar gāzes noliktavu net, netālu no Berlīnes, un pēc tam uh, no, šis, no šī gāzes mezglā līdz Čehijas robežai. Parasti tiek pieļauta kļūda uzskatot, ka Gazprom ir 50% ierobežojums izmantot šo cauruļvadu. Tā nav taisnība. Gazprom bija simtprocentīgas iespējas izmantot opālu cauruļvadu ar nosacījumu, ka Gazprom izmantos gāzes atbrīvošanas programmu, kas nozīmē izsoles uh, pār apmēram 3 miljardiem uh, gāzes kubikmetru gadā, kas ir uh, mazāk par 10% no šī cauruļvada kapacitātes. Tātad, kad pēc vairākiem gadiem mm, Vācijas regulators Bundesniec aģentūra eh, nāca klajā ar izmaiņām šajā izņēmu režīmā, mums bija trīs varianti, kā rīkoties. Pirmais - vispār nerīkoties. Šādā gadījumā priekšlikums, eh, ar ko nāca klajā Vācijas regulators, proti atvērt cauruļvadu 4% trešajām pusēm un tālāk arī nākamajos gados, tad šis priekšlikums tiktu vienkārši pieņemts. Otrā opcija, kas tika apspriesta presē, ka mums vajadzētu noraidīt šo priekšlikumu, bet šādā gadījumā bija pilnīgi skaidrs, un to mēs arī rūpīgi izanalizējām, ka mums nebūs nekāda pamata šādā veidā rīkoties. Tas tiktu darīts tikai uh, politisku iemeslu dēļ, tad mēs noteikti šo lietu zaudētu tiesā, mēs arī uh, pavainātu savas pozīcijas PTO panelī, kur, kā jūs zināt, mums tagad ir jāskaidro, vai mēs gāzes likumdošanu neīstenojam politiskā veidā. Tāpēc mums bija jāizvēlas uh, trešais variants, proti uzlabot Bundesnēc aģentūras priekšlikumu. Uh, Šis priekšlikums, ko sagatavojām, bija ļoti tehnisks un ļoti juridisks. Te ir 42 lapuses ar ļoti sarežģītu tekstu. Šis lēmums ir ļoti komplicēts. Bet atkal, visu vienkāršojot, tas nozīmē, ka 50% no šī cauruļvada tiek rezervēti Gazprom, un otrie 50%, tātad šī uh, eh, caurule, kas uh, pārvieto gāzi no gāzes centra pie Berlīnas uz Čehijas republiku, ir jāatver eh, trešajām pusēm, bet daudz ierobežotākos apmēros, apmēram 20% kopā. Mēs cenšamies eh, panākt tādu režīmu, kas īstenībā ir ambiciozāks nekā sākotnējais. Pirmo reizi mēs šo caurvļodu arī atveram trešajām pusēm. Tad, tad eh, potenciāli tā nebūs Gazprom gāze, un tad šo gāzi varēs pārvietot no gāzes mezgla uz Čehijas republiku. Uzskatām, ka ņemot vairāk apstākļus, mēs eh, um, izdarījām visu, kas bija mūsu spēkos. Mēs arī iekļāvām klauzulu līgumā, kas paredz, ja parādās interese mm, transportēt gāzi vēl lielākos apjomos, mēs varētu izvērtēt šāda pieprasījuma uh, tehniskos parametrus. Tad iespējams būtu vajadzīgas papildu kompresoru stacijas, un mēs varētu arī izskatīt šādu variantu. Ko tas nozīmē Ukrainai vai tranzītam caur Poliju? Arī to mēs izskatām. Cik tālu mēs saprotam, tad uh, Ukrainas tranzīta līgumi ir ilgtermiņa līgumi ar uh, ļoti skaidri noteiktiem piegādes punktiem. Mēs eh, nesagaidām, ka pēkšņi ļoti sāruks eh, gāzes apjomi, kas tiek transportēti pa Ukrainu vai pa Poliju. Kā jūs zināt, attiecībā uz Eiropas Savienību, un šeit var runāt patiešām Eiropas Savienības vārdā, jo man ir visu eh, enerģijas ministru atbalsts, Tad, tad eh, Ukrainas eh, gāzes tranzīta ceļa saglabāšana mums visiem ir absolūta strateģiskā prioritāte. Tieši tādā veidā mēs sazināmies ar Krievijas pusi, un šo pieeju atbalsta arī Vācija. Tas parādās ikvienā uh, situācijā, kad mēs apspriežamies par šo jautājumu. Ja šim gāzes mēzglām netālu no Berlīnes tiks piegādāti lielāki gāzes apjomi, tad, eh, protams, vajadzēs veikt aplēses par to, cik tieši lieli šie apjomi varētu būt. Ir jāņem vērā cauruļu vada izmēri un arī eh, cik uh, intensīvi to var izmantot. Te var Tas nozīmē, ka to viso vajadzētu izskatīt. Mēs uzskatām, ka tas vairāk attiektos uz rietumu tirgu, nevis uz centrāla Eiropas tirgu. Ja ir runa par Nord Stream, tad pēdējā gada laikā sapratu, ka e, ir ļoti piesardzīgi jākomentē jebkurš no šiem strīm projektiem. Mums bija šī Turcijas, uh, um, South Stream, cauruļvadi, tad bija konsorcija maiņa, uh, pēc tam parādījās vēl kādi citi modeļi. Tāpēc es vēlreiz atkārtošu, ka šajā gadījumā, un, protams, arī komisijai ļoti būtiski pieturēties pie mūsu pārliecības, ka energodrošību var vislabāk nodrošināt ar daudzveidošanu, Tātad mums ir jāstrādā pie tā, ka mēs nodrošināsim starpsavienojumus. Mēs būsim atvērti visādiem piegādātājiem un ikvienam piegādātājam, kas vēlas piegādāt gāzi Eiropai, ir jāievēro Eiropas Savienības tiesību akti. Tas attiecas arī uz Nord Stream. Tas attiecas arī uz Nord Stream 2 cāreļvada offshore daļu. Mums ir jāpasaprot, vai šis plāns tiešām tiek virzīts uz priekšu, kādi ir parametri, uh, Un tad mēs varēsim arī par to apspriesties, lai nodrošinātu, ka Eiropas tiesības tiek ievērotas. Atvainojos, ka izteicos tik ilgi, bet gribēju atbildēt arī uz šiem pārējiem jautājumiem. Paldies, vicepriekšsēdētāji kungs. Esam gatavi visam pat garām runām, tā kā viss kārtībā. Komisārs kundze, lūdzu. Paldies. Katrā ziņā šis otrs temats bija daudz svarīgāks, tāpēc varbūt īsāk izteikšos par kosmosu tieši. Sākšu ar paziņojumu, ka stratēģija ir visaptarošs darbs, kuru veica visdažādākās iestrādes, struktūras un daudzi partneri. Ir arī jāuzsver, ka ne tikai stratēģija tika ļoti pozitīvi novērtēta, bet arī viss process, kā tā tika sagatavota. Tas bija ļoti iekļaujošs process, izmantojot zināšanas un pieredzi, kas bija pieejama, un nozara tieši bija tā, kas eh, novērtē šo procesu pozitīvi. Un, manuprāt, tas ir arī atspoguļots stratēģijā. Marošs sacīja, jo šis ir diezgan vienkāršs piemērs, ka mums ir šī dati, ka viens eiro, kas ir iztērēts kosmosam, e, atdod septiņus eiro ekonomikai. Kas ir vēl svarīgākais? Un tāpēc mums bija šī kopīgā deklarācija ar ESA ir skaidri nodalīta atbildība. Eiropas komisija mēs tātad esam atbildīgi par komerc tirgu priekš šiem kosmosa datiem. Savukārt Eiropas kosmosa aģentūra ir atbildīga par kosmosa izpēti un pētniecību šajā jomā. Protams, ka šīs divas lietas vienotru papildina. Nikas kungs jautāja, kādi būs konkrētie rezultāti. Mēs vēlamies izveidot patiesu vērtību radīšanas ķēdi kosmosa industrijai Eiropā. Un ir paredzēts atbalsts tieši eh, startup uzņēmumiem kosmosa jomā. Ir svarīgi, lai uzņēmēji šai jomā izmantotu jaunas eh, platformas, viņiem nebūtu uh, nepieciešams lejuplādēt visus kosmosa datus, lai varētu izstrādāt eh, programmatūru to izmantošanai, bet ka viņiem būs neatkarīgs, bezmaksas eh, piekļuvs iespējas šiem datiem. Tā kā mēs atbalstām šo kosmosa datu eh, komerciālu izmantošanu un nodrošināsim pieeju startup uzņēmumiem, lai varētu izstrādāt programmatūru šajā jomā. Mēs tik ilgi strādājam pie šī jautājuma, ka es pat nezinu, vai šī stratēģija pietiekami pievilcīga vai nē. Bet es piekrītu, ka sabiedrībā ir pārāk maz informācijas par to, cik nozīmīgs ir kosmoss. Preses konferencēs mums ir bijuši e, jautājumi manu Marušam, ka e, Kāpēc esat eh, aizraujušies ar šī kosmosa ideju? Nu, es teiktu, ka mēs jau labu laiku pie tā strādājam, bet mums ir jādomā par atsevišķu komunikācijas stratēģiju. Jo mēs visi šai telpā zinām, ka mēs visur izmantojam kosmosa datus, un 99% no Eiropas sabiedrības arī izmanto kosmosa datus. Bet eh, nevien, eh, nevar teikt, ka visi to apzinas. Tāpēc ir nepieciešams uh, uzsvērt šo elementu mūsu nākotnes darbā. Kas man ir svarīgi? Jo es atkal atgriežos pie šīs komerces daļas, pie ekonomiskajiem aspektiem, eh, tirgus izmantošanu. Šeit, šai komunikācijas stratēģijā ir īpaši jāuzrunā uh, mazie vidē uzņēmumi, startup uzņēmumi un tie startupi, kas tikko ir paplašinājušies. Un Mēs dzirdam entuziastiskas atbildes eh, uz šo stratēģiju, bet mums ir nepieciešams tiešais kontakts ar sabiedrību. Mēs esam iztērējuši 12 miljārdus eiro, un mums ir jāpamato, ka tā ir nauda, kas ir labi iztērēta, pareizi iztērēta, un tas ir svarīgākais. Tad bija daži jautājumi par eh, kosmosa staciju un kosmosa izpēti, bet, kā es sacīju jau, Kohličekungs par to jautāja konkrēti. Šobrīd Eiropas komisija neplāno kosmosa stacijas būvi. Ja tas tiks darīts, tad eh, tas būs Eiropas kosmosa aģentūras eh, uzdevums. Mēs domājam par to, kā izmantot kosmosa datus praktiskajā ikdienas realitātē. Prasmes tālāk. Kā jau mūsu prasmu programmā Skills Agenda eh, ir pateikts, tad eh, konkurētspējīgai kosmosa nozara ir ļoti nepieciešams īpašas prasmes. Šobrīd eh, šī komisijas deklarācija ir slēgta, bet varbūt ir laba ideja popularizēt šo ideju par praktizēšanās iespējām jauniešiem, studentiem, iespēju iziet praksi šai jomā varbūt varam apspriest eh, un paredzēt ko tādu nākotnē. Par SST daļēji kontekstā ar ASV vēlēšanām. Mēs diezgan aktīvi darbojamies eh, diskusijās par kosmosa atkritumiem Bet tāpat kā daudzos citos jautājumos, šeit daudz kas atkarīgs no atsevišķām dalību valstīm. Šobrīd mēs strādājam ar piecām dalību valstīm, un mēs vēlētos paplašināt eh, šo aptvērumu geogrāfiski. Tad mēs iepazīsimies ar iespējām strādāt pie eh, situācijas eh, konstatēšanas sistēmas, lai aptvertu ne tikai atkritumus, bet arī kiberuzbrukumus, meteoroloģiskos apstākļus un citus apstākļus ne tikai uh, kosmosa atkritumus. Esmu pat pierakstījis Levandovska kungs, ka mēs e, izmantosim e, šo galaktiku, lai komerciāli pielietot iegūtos datus. Par to nav nekādu šaubu. Fokskungs jau, jau, jautāja Um, un varu teikt, ka manā atbildīs jomā līdz šim tam bija veltīti daži aspekti tikai, bet daudz pozitīva darbu uh, šim varbūt nav tik daudz strādāts pie daudz tiesību aktu radīšanas. Daudz partneri iestādes prasa mums uh, regulēt, piemēram, uh, sadarbības ekonomiku, bet tā vietā mēs gatavojam uh, vadlīnijas, jo ir pārāk daudz regulējumu šajā jomā, kas ir saistīti ar sadarbības ekonomiku. Un konstatējam, ka uh, eh, regulējumu šobrīd ir tik daudz, ka mēs to varam piemērot A arī sadarbības ekonomikai un uh, eh, vienotāju tirgu piemērot to vienotā veidā. Tāpat mums ir uh, tā izstrādāta viedā uh, Eh, izpildes eh, pieeja mm, attiecībā uz deregulāciju. Aktīvi strādājam divās jomās. Eh, Intelektuālās īpašumtiesības, varbūt, ka mēs varēsim samazināt tiesību aktu skaitu šajā jomā, un rīč tātad eh, ķīmiskie elementi eh, ķīm, aviācijas jomā, kā to prasa nozari. Tālāk par sadarbību ar partneriem. Es ceru, ka nekas nemainīsies ar eh, attiecībās ar ASV, ar Krieviju. Pēdējā dialoga sanāksme ar Krieviju bija 13. gada jūnijā, kopš tā brīža nekāda diskusija nav bijis, nezinām arī, kad būs nākamā sanāksme. Caur ESA, Eiropas kosmosa aģentūru, mēs sadarbojamies eh, Kopernikus un Galileo projektos, bet savādāk nekas cits nenotiek. Paldies! Paldies jums abiem! Vēlos informēt, ka mūsu sanāks nākamā tikšanās ir 28. un 29. novembrī mūsu sanāksmē, un mums ir uzaicināta Eiropas kosmosa aģentūra. Tas ir eh, komisāru zināšanai gan, gan arī jums visiem apspriedīsim problēmas eh, saistīts ar mūsu stratēģijas īstenošanu. Tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Un eh, paldies eh, par stratēģijas palaišanu. Tas ir ļoti interesants priekšlikums un svarīgs. Paldies! <laughs> Thanks. okay.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 pašreizie ITRE komitejas locekļi, bijušie ITRE komitejas locekļi. Visi. Protams, ka mums liels prieks redzēt jūs visus. Yes.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 Uh, dear friends, Dargie draugi, lūkšu jūs apsēsties savās vietās, lai varam atsākt darbu. Atcer prezentācija, ikgadēja tirgus uzraudzības ziņojuma un viedokļu apmaiņa. Šī ir kārtējā tikšanās ar SR pārstāvjiem, tā nav pirmā. Ehm, tātad tikšanās eh, starp SR un ITRE komitejas locekļiem. Šoreiz mums ir ne tikai eh, atcer direktors un regulātoru valdes priekšsēdētājs, bet arī administratīvās valdes priekšsēdētāji šai aģentūrai. Un aģentūras administratīvā valdes priekšsēdētāji ir Jordāna Sizelkundze, bijusi šīs komitejas Romāna, es atvainojos, ne Romāna Jordan Sizei, tā ir pilnais vārds. Uh, Mums e, liels prieks redzēt jūs e, mūsu vidū. Un, ja esat gatavi sākt, tad es aicināšu jūs pirmā izteikties. Paldies! Paldies, Jiržī! Godāt Eiropas parlamenta deputāti! Daži no jums e, ir mani bijušie kolēģi. Man prieks atkal pēc kāda laiciņa atgriezties šeit. Nu jau kā priekšsēdētājai administratīvajā valdē, SR aģentūrā. Vēlos atgādināt tikai, ka mums administratīvajā valdē ir deviņi locekļi, piecus ieceļ e, padome, divus Eiropas komisiju un divus Eiropas parlaments. Un man liels prieks, ka Eiropas parlaments iecēla mani šajā matā. Uh, Otru, kur jūs iecēla, ir Netamis. Un ir arī divi aizvietotāji. Profesors Ulle Lepriķis un Antonio Jorge Vegas de Cancelos. Mūsu pienākumi ir noteikt budžetu, pārbaudīt tā izpildi, pieņemt iekšējās noteikumus, finanšu normas, iecelt direktoru oficiāli iecelt um, apelācijas uh, valdes locekļus un regulātoru valdes locekļus. Un mums jāpārliecinās, ka aģentūra izpilda savu misiju un izpilda tai piešķirtos uzdevumus. Kā jūs saprotat, mēs neesam atbildīgi par iekšējā tirgus uh, ziņojumu, un tāpēc es uh, esmu šeit, šajā pusē, un vēlas izmantot vēl vienu minūti, lai informētu jūs. Kopš sāku savu darbu administratīvajā valdē, tas bija šī gada janvārī, mēs ļoti lielu daļu no sava laika veltījām vienam svarīgam jautājumam. Respektīvi, runa ir par personāla e, iztrūkumu vēlos nodot jums informāciju, ka tas nav tikai tehnisks jautājums, tehnisks izaicinājums, tas ir pat politisks izaicinājums tāpat laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka enerģētikas savienība ir viena no politiskajām prioritātēm šajā sasaukumā. Gāzes un elektrības iekšējie tirgi ir būtiskākie pilāri šajā enerģētikas savienībā, un šie tirgi liberalizētie tirgi ir labi jākontrolē un jādara to efektīvi. Mums ir jānodrošina, ka šeit ir eh, caurskatāmība un integritāte. Līdz ar to personāla jautājums ir politisks. Es nevēlos uh, izšķiest jūsu laiku, bet lūdzu ņemiet to vērā nākamreiz, kad apspriedīsiet budžeta jautājumus vai jaunu noteikumu pieņemšanu vai jaunu tiesību aktu pieņemšanu. Ar nepacietību gaidu iespēju apspriest šos e, jautājumus un e, problēmas kādā citā reizē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par jūsu piezīmēm. E, jūs uh, Desmit gadus no 2004. līdz 2014. gadam pavadījāt mūsu komitejā aktīvi strādājot. Tālāk eh, dodu vārdu nākošajiem runātājiem. Sveicu jūs visus šeit, protams, bet iespēju izteikties došu Alberto Potočnika kungam, kurš ir ESR aģentūras direktors. Lūdzu. Čē. Um. Es priekšstādātāju. Labdien, godātie deputāti, cienījumās deputāts. Esmu pagodināts un priecīgs, ka šogad atkal, tas jau ir kļuvis par tradīciju, stāstīt par mūsu galveno ziņojumu. Ziņojums tika pabeigts šorīt, tātad mēs jums sniegsim pavisam īsu pārskatu par mūsu analīzes rezultātiem un kādas ir mūsu rekomendācijas ziņojums, ir jau piektais ziņojums, ko mēs publicējam. Tas sīki pētī progresu Eiropas enerģētikas tirgu integrācija. Tas mēģina identificēt šķēršļus šī tirgus pabeigšanai un tad nāk klajā ar priekšlikumiem, kā šos šķēršļus var pārvarēt. Sākšu ar labām ziņām. Pirmo reizi kopš 2010. gada vairums patārātāji Eiropā ir izmantojuši pagājušajā gadu vai ar vienu izmanto mazākas cenas. Un tas nav tikai Eiropas liberalizācijas, Eiropas enerģētikas uh, tirgus liberalizācija, bet ir arī citas tendences, bet beig beigās labums no tā ir vairumam. Patērētais īpaši attiecas uz dabasgāzes lietotājiem, tāpat attiecas uz elektrības patēriņu rūpnīcās, diemžēl. Mm, mājokļos dzīvojušie cilvēki izmanto, var gūt labumu no mazākām cenām tikai pusē dalībvalsts. Taču, kā jūs redzat no šī grafika, cenas atainot tendences, ko esam novērojuši ilgu gadu laikā vairumtirdzniecības līmenī. Taču mūs arvien uztrauc cēnu īpatsvars tām cenām, ko patērētāji maksā. Enerģētikas komponenti šīm cenām ir samazinājusies, tātad enerģijas komponentes īpatsvars arvien samazinās. Tas nozīmē, ka šī, ko mēs dēvējam par neapstrīdamo cenas daļu, kur konkurence nevar attīstīties, arvien pieaug. Un, ja jūs paraugāties uz elektrību, un te mēs skatāmies uz elektrību mājasemniecībās, konkurence var attīstīties, ietekmēt tikai trešdaļu no patērētāju maksīt, maksātās cenas, un tas, protams, izstumi konkurences. Pārējais ir saistīts ar tīkla izdevumiem un citiem izdevumiem, piemēram, arī uh, izmaksas um, atjaunīgo enerģijas avotu atbalstam. Un šīs izmaksas pēdējo piecu gadu laikā ir dubultošās. Tātad to īpatsvars kopīgajā rēķinā ir pieaudzis. Mūsu rekomendācijas dalībvalstī ir papētīt, cik lielā mērā šie izdevumi par uh, atjaunīgo enerģijas avotu atbalstu un citiem mehānismiem uh, varētu šos maksājumus veikt ne ar enerģijas cenām, jo, kā es sacīju, tas vienkārši izspiedīs konkurenci. Bet, kā jau es minēju, mēs tagad redzam, ka patērētāji iegūs no tā un arī tālāk integrācija vairumtirdzniecību tirgūs notiek. Paskatīsimies, kā vairumtirdzniecības tirgi uzvedas. Tad man jāsaka, gāzes tirgus ir visnotaļ labā stāvoklī. Mēs jūs atcerēsieties uh, slaidu, kas man bija pagājušajā gadā prezentācijā. Tur situācija nebija tik labvēlīga. Šis slaids rāda uh, vispārējās avotu izmaksas uh, dažādās dalību valstīs salīdzinot ar Nīderlandes DTF, kas ir tāds kā centrs. Celtenā krasā ir iekrāsotas zonas, kur atšķirība ir minimāla, mazāk par vienu eiro. Gaiši zilā krāsā iekrāsotas ir tās valsts, kur atšķirība ir 1 līdz 3 eiro, un tumši zilā krāsā iekrāsotas valstis, kur šī atšķirība ir lielāka. Kā jau es sacīju, dzeltenā zona pieņem spēkā, piemēram, pagājušajā gadā Spānija nebija dzeltena, tagad tā ir, arī uh, Grieķija. Uh, Eh, bija tumša zila, tagad tā ir gaiša zila. Tātad, nu tā var izdarīt trīs secinājumus no šī grafika. Pirmkārt, tirgus integrācija virzās uz priekšu, otrkārt, svarīga ir nevis, eh, svarīgs nevis attālums no gāzes vadiem, tad būtu citas krāsas, bet gan tuvums labi funkcionējušiem tirgiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pārobežu kapacitāte gāzes nozarē darbotos par labu tirgumu. Šeit mēs sakām, ka nav daudz jāmaina. Modelis, modelis darbojas labi, mums vienkārši ir jāuzstāj uz to, lai tas tiktu atbilstoši piemērots. Elektrības vairuma tirzniecības tirgi ir cits stāsts. Mēs redzam, ka kapacitāte tiek piešķirta efektīvi Uh, prognozu tirgu, un efektivitāte ir stabila jau no pagājušā gada 84%, bet ar vienu ir jāuzlabo efektīvi parobežu kapacitātes izmantošana, sabalansējot to laika grafikā. Ir jāveido pats kapacitāte virzot e, enerģiju no tās vietas, kur to var uh, lētāk saražot uz to vietu, kur tā visvairāk vajadzīga. Taču ir bijuši sūdzības par zemām cenām tirgu. Un šeit mēs redzam rezultātus par pārāk lielu kapacitāti vairākos tirgos Nīderlandē, Vācijā. Mēs arī redzam, ka par spīti prognozēm cenu uh, virsotnes uh, pazūda. Tātad cena ir tāda, kas stabilāka. Tas ir radījis to, ko mēs devējam par aburto loku, jo mums ir pārāk liela kapacitāte zemes cenas elektrības tirgu, un tas nozīmē to, ka rodas priekšstats, ka trūkst naudas, investīcijas nenotiek, un līdz ar to ir radīja problēmas ar adekvātumu. Un cenu kapacitātes atbalsta mehānismi tiek ieviesti. Problēma ar kapacitātes atbalsta mehānismiem ir tāda, ka vairums no tiem, kādas esam redzējuši, Eiropā nepamatojas uz tirgu. Tas nozīmē to, ka mēs ar vienu virzāmies uz darbību ārpus Eiropas tirgiem. Un tas, ko es teicu pirms vairākam minūtēm, patērētāji maksā tā cena ļoti mazā mērā ir atkarīga no tirgus, bet ir administratīvās izmaksas un citas izmaksas, kas to veido. Tātad mēs aicinām izmantot nu, tikai nelielā mērā mehānismu, kas nebalstās tirgu, īpaši tad, ja šie mehānismi ir nacionāls dabas. Citas bažas mums ir par to, cik daudz no pieejamās fiziskās kapacitātes elektrības tirgu patiesībā tiek izmantot tirzniecībai. Līdz šim es runāju par to, kā šī kapacitāte tiek sadalīta. Tagad es runāšu par to, cik daudz no šīs kapacitātes ir pieejams. Te mēs redzam, ka starp savienotājiem tikai 20. Tikai 24% tiek izmantot. Mēs neesam naivi 100% e, nekad neizmantos, taču 20% ir drusku par maz un aģentūra pētīja, kā kapacitātes aplēses var uzlabot, lai nodrošinātu plašāku šīs kapacitātes izmantošanu tirzniecības mērķiem. Tātad šis ir īsts kopsavilkums par to, kā tirgi rīkojas, gāzes tirgus labi darbojas, elektrības tirgu vēl ir zināmi. Izaicinām paskatīsimies mazumtirzniecības līmēm. Mēs zinām, ka regulētās cenas arvien ir spēkā vairākās dalībvalstīs - mājasēmniecībām un vai arī mājasēmniecībām un rūpniecībai. Mēs uzskatām, ka regulētās cenas kaitē konkurences attīstībai. Kopš pagājušā gada aģentūra ir izstrādājusi eh, mazumtirdzniecības eh, konkurētspējas rādītāju, tā mēs vērtējam konkurence dažādās valstīs. Es te negribu daudz par to stāstīt, eh, sīkāk informācija pieejama ziņojumā, un te mēs skatām deviņas dažādas dimensijas. Taču, kad mēs salīdzinām mazumtirdzniecības tirgu sniegumu Eiropā un paraugāmies uz to, kā cenas liberalizējušie tirgi rīkojas attiecībā pret tiem, kur cenas eh, ir regulētas un tiem tirgiem, kas ir pārējie, tad skaidrs, ka neregulētās cenas tirgi darbojas tās labā. Mēs arī pētījām pārslēgšanās izmaksas. Pārslēgšanās izmaksas nepārprotami ir veids, kā patērētāji izmanto uh, lielāku izvēli par labāku cenu. Un te mēs skatījāmies uz um, pārsteigšanās cenām un iespēju ietaupīt. Acīm redzot, ir arī citi elementi, kurus patērētāji ņem prātā, ņem vērā, kad tie pieņem lēmumu pārsteigties vai nē. Labā ziņas ir tā, ka liberalizācija pieņemoties spēkā, valstis, kas ir liberalizācijas savus tirgus agrāk, diferenciācijas piedāvājumu, piedāvājumu diferenciācija šajās valstīs ir lielāka. Te mēs domājam, piemēram, par piedāvājumu ar zaļo komponenti vai eh, tarifiem, kas atkarīgi no elektrības izmantotā laika, bet um, tas aizņem, protams, laiku, bet nobriedušiem tirgiem tas nāk par labu. Šeit mēs aicinām, lai dalībvalstis veicinātu efektīvu enerģijas un tīkla izmantojumu, izskatot iespēju ieviest dinamiskas eh, cenas ieviešanu galvlietotājiem. Divi pēdējie punkti no manas puses par pārsteigšanos un sūdzībām. Protams, te ir runa par patērētāju aizsardzību. Mēs, protams, vēlamies aizsargāt patērētāju iespēju izvēlēties, bet nodrošināt ar to, ka patērētāji var pārsteigties uz citu piegādātāju. Un te ir eh, pārsteigšanās procedūras dalību valstīs. Redzams, kāda ir praksa un juridiskie noteikumi. Ir dalību valstis, kas ievērot šo trīs nedēļu termiņu, bet ir arī daži izņēmumi. Un noslēgumā runājot par sūdzībām, par sūdzību izskatīšanu, mēs redzam, ka vairums sūdzību nodarbojas ar līguma un cenu jautājumiem, un šeit mēs aicinām izmantot alternatīvas strīda risināšanas mehānismus, lai visi dalībvalsts tos izmantot. Un tad vi, ne nacionālais regulators būtu atbildīgs par šo strīdu atrisināšanu. Eh, regulātori var uzraudzīt šo aktivitāti, bet ne vairāk. Tas arī viss, kas man bija sakāms. Vēlos jums pateikties par jūsu uz, uzmanību. Vēl viens pēdējais komentārs no manas puses. Mēs šo ziņojumu gatavojam uh, jau vecās 5 gadus, pagājušajā gadā uh, tajā bija 385 lapas puses, arī šogad ir līdzīgi. Mums iespējams būs ievērām jāsamazina lapas pušu skaits, ja mums būs uh, jāatvēl resursi arī atbilstošā vairumtirdzniecības tirgus uzraudzīšanai. Lielas paldies! Paldies! Mūsu vidū ir arī pārstāvi no divām citām institūcijām. Eiropas enerģētikas regulātoru padomas un regulātoru valdes padomas priekšstādātājs un valdes priekšstādātājs. Nezinu, vai jūs, Lorda Mork, vēlaties uh, uzstāties vai varbūt jūs kolēģis. Būtu labi, ja jūs ar ko varētu teikt. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr ir patīkami, kad priekšsēdētājs jums dod vārdu, ja jums nav bijusi tā doma izteikties. Bet no augstu vērtē šo iespēju. Es domāju, ka resursu nostāja ir vienreizināmīgi gadi, taču vēlos uzsvērt to punktu, kur Alberto nu pats teica. Šis dokuments, nu, slaidi gan aizņem 11 minūtes, neataino visu šo apjomīgo darbu, kas ieguldīts dokumentā. Šos dokumentus augsts vērtē tirgus spēlētāji un ir politikas veidotāji, man jāsaka, gan nacionāli, gan Eiropas līmenī. Tā kā mums būs jāpieņem ļoti smagi skarbi lēmumi, ja resursu situācija nemainīsies, tad neapšaubām arī ziņojuma apjoms no tā smagi cietīs. Un es domāju, vismā tā būs traģēdija, nebūs skaidra ieskat par to, kas patiesībā notiek tirgu. Otra lieta, ko vēlos sacīt, es domāju, prezentācija, kur nu pat redzējām, liecina par to, ka pastāv progress, ka cenas samazinās, ka ir arī uh, pārsteigšanās iespēja. Un tā ir tā doma, ka, protams, uh, situācija varētu uzlaboties, taču jau ir progress. Treškārt, sadarbība. Mums ir divas organizācijas Es nezinu, ka vēlos būt prezidents, ņemot vērā šodienas rezultātu, bet šīs organizācijas ļoti labi strādo. Saspīlējums, kas pastāv, ir saistīts ar to, cik nacionālās um, regulātori iestādes var veltīt tam laika. Mums ir arī nacionāla atbildība. Un viena no sekām potenciāli saistībā ar resursu ierobežotību, būs lielāka paļaušanās uz nacionālajiem regulātoriem. Un es domāju, kolēģi sapratīs, ka taupība ir skārus arī nacionālos regulātors un reālais risks enerģijas tirsniecības jomā ir tāds, ka tas mazinās spēju uzraudzīt tirgu un uh, pieprasīt prasību izpildīšanu. Es vēlos uzsvērt, ka tā būs liela problēma. Šī komiteja gadu gaitā ir devusi aģentūrai milzīgu atbalstu, tā skaitā arī atzīst, ka mēs esam guvusi labumu no jūsu pūliņiem, eh, gan rezolūcijas, gan ir ierosinājumiem uzlabot budžetu. Mēs esam panākuši, zinām, progresu, taču atkal atgriežamies pie resursu jautājuma. Un mans galīgais komentārs ir tāds, ka ar vien esmu jūties, ka pastāv risks, ka mēs atņemsim aģentūrai pietiekams resursus un arī nacionālajiem regulātoriem atņemsim pietiekams resursus. Un līdz ar to tirzniecība ar enerģiju mums atmaksāsies sniedzoties mūsu kabatās, un es domāju, tas ir esi skandāls, un būtībā tas ietekmēs budžeta iestādes, tas sāksies ar aģentūru un tad tālāk budžeta iestādes. Tad no vienas puses saku, lūdzu, palīdziet mums tirgus uzraudzības ziņojumu saglabāt tādā kvalitatīvā līmenī, kādā tas ir. Un otrkārt, būsim piesardzīgi, lai tirzniecība neatmaksājas mums negatīvi. Tad liels paldies, ka man bija iespēja izteikties un dod vārdu kolēģim. Paldies, pri... liels paldies par jūsu komentāriem. Tagad mēs esam apmierināti ar jūsu atbildi. Esam uzklausījuši vesels trīs runātājus. Vēlos lūgt mūsu deputātiem izteikties. Vispirms Rībikungs. Viņš ir kā kontaktpersona. Lūdzu. Thank you so much. Jā, liels paldies. Paldies, man liels prieks, ka notiek šī sanāksme runāja par to, ka ESA ir ļoti, ESR ir ļoti svarīga loma iekšējā tirgū, un mēs vēlamies, lai e, šeit tas arī tiktu efektīvi īstenots, jo svarīgi ir nojaukt šīs šķēršļus un mēģināt nonākt pie vienota iekšējā tirgus. Smart grid e, princips gan darbosies tikai tad, uh, ja uh, aktivitātes starp ESR un BEREK uh, aģentūrām tiks labāks uh, koordinētas. Tas tas, ko es vēlos, bet es domāju, tā ir arī atbilde uz to, ka pārāk maz personāla resursi ir pieejami. Uzskatu, ka šeit ir nepieciešams domāt par sadarbību vai vismaz pārbaudīt tās iespējamību. Otra lieta, kas man nodarbina, tas, protams, ir arī jautājums par cenu zonām Mums ir padziļināts debats arī šeit, Eiropas parlamentā bijušas. Esam e, redzējuši e, skaidru pozicionēšanos, ka mēs nevēlamies e, jaunas cenu zonas nacionālajās robežās. Nu, tas ir arī e, būtu pret e, brīvā iekšējā tirgus pamatprincipiem, un es nedomāju, ka aģentūras loma ir e, laust iekšējā vienotā tirgus principus, tāpēc šeit, es domāju, ir jāsaprot Eiropas parlamenta nopietnī paustās iebildes un paskroties koncepciju, kur tad īsti ir problēmas. Un ja mēs redzam, ka vienā dalību valstī nes, e, neatbilst infrastruktūra, tad ir jāstrādā ar šo dalību valsti, lai infrastruktūrai būtu nepieciešamā kapacitāte. Tāpēc es domāju, ka mums e, arī vajadzētu pirms pieņemt kādu lēmumu šai jomā attiecīgi e, Eh, nogaidīt eh, pētījumu pabeigumu, pabeigšanu, eh, un mēs pēc tam rīkosim uzklausīšanu tieši par šo tematu un tikai. Un tad attiecīgi komisija izdarīs secinājumus pēc šī pētījuma beigām, un tad tiesiskais pamats varēs tikt pārbaudīts, to veiks juridiskie dienesti. Līdz ar to es uzskatu, ka EIS ar uh, mūsu nākotnē svarīgus uzdevumus veids un vēlos norādīt, ka tas, ko Eiropas parlaments ir skaidri lēmis, tas ir jāņem vērā un uz tā pamata tad arī jārīkojas. Paldies! Uh, thank you very much, Korīk! Paldies, kolēģi! Kariņa kungs, nākamais runātājs. Paldies! Domāju, ka Es eh, gribēju vienkārši komentēt eh, jūsu piekto slaidu, kur ir parādītas piegādes izmaksas par gāzi Eiropā, trīs dažādās krāsās, tātad eh, zilas, tumšāk zila un gaiša zila, tātad elektrība un gāze. Un kā notiek šis regulējums? Mans komentārs būtu par uh, pirmo slaidu, kur ir redzams Baltijas valstis, Rumānija un Bulgārija. Šeit mums ir tāds līdzīgs uh, piegādātāju jautājums, un tur, kur nav konkurences, tur cenas ir daudz augstākas. Kaut arī piegādātājs varbūt ir ļoti tuvu. Vienmēr, kad mēs redzam šādu statistiku, uh, nu, katru reizi, kad komisija pie mums ierodās, tad mēs saprotam, ka uh, konkurence rada šo tirgu, nevis eh, tuvums avotam. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi mēģināt panākt, lai šie tirgi kļūtu atvērtāki. Tas bija mans komentārs. Tagad mans jautājums. Tas ir par desmito slaidu, kur ir runa par elektrības un gāzes regulētajiem tirgiem. Šīs barjeras mēs radījām paši savās dalību valstīs. Tātad Latvijā, Igaunijā un Lietuvā vēl nav citu avotu. Tas ir tāds fizisks šķērslis, kuru varētu atrasināt ar gāzes e, vadiem. Latvijas gadījumā tu vajadzētu tikt e, vaļā no monopola, kas tika radīts 97. gadā, un nākamajā pavasarī tas jebkurā gadījumā būs beidzies. Ja es pareizi saprotu, tad uh, attiecībā uz gāzes un elektrības regulēšanu dalību valstīs, es gribētu zināt, vai ir kaut, kāds, kaut kādas iespējas atbrīvoties no šī regulējuma. Vai ir iespējams, ka šīs valstis teiktu, ka um, mums nav vajadzīgi regulētie tirgi? Paldies par uh, jūsu komentāru. Tagad ir pienācis laiks dot vārdu Teličkas kungām. Paldies, priekšsēdētāji! dāmas un kungi. Paldies par šo uh, ziņojumu. Es saprotu, ka šis ziņojums būs ļoti garš, un varbūt, ka tas pat izrādīsies uh, neatbilstoši. Iespējams, ka pašā ziņojumā šī informācija būs daudz labāk prezentēta. Uh, Esam saņēmuši jūsu prezentāciju, un es saprotu, ka katrā lapusē ir paredzēta arī rekomendācija. Varbūt tas tā uzreiz neparādās, bet šī rekomendācija pastāv. Es būtu gribējis tādu skaidrāku valodu šajā sakarībā. Ja es paskatos uz nacionālajiem risinājumiem un to, ka koordinētā politika veido šādu aburto loku, tad Mums ir jādomā par um, mehānismiem, kas. Limited, especially if national in scope and on. Tātad, ka cenu vajadzētu ierobežot, it īpaši, ja uh, roda šī koordinācija. Tad jūs sakāt, ka tas netiek novērtēts, it īpaši, ja runa par nacionālu nekoordinētu pieju. Es pieļauju, ka EASAI vajadzētu pieņemt skaidru nostāju šajā jautājumā, un tai vajadzētu arī saprast, ka absolūtajā vairākumā gadījumu tas nāk par sliktu tirgumu. Es eh, saprastu tādu valodu, kur būtu teikts, ka kapacitātes mehānismi ir pēdējais glābiņš, bet no EASas viedokļa tie nedrīkst būt nacionāli. Iespējams, ka eh, šis ziņojums ir tāds pārāk as, bet uh, Sazinoties ar politiķiem, kas mēs esam, šī valoda būtu daudz skaidrāka. Attiecībā uz saturu, tad, kad es tam izgāju cauri, es sapratu, ka tas ir labs ziņojums. Iespējams, ka varbūt mums ir nelielas viedokļu atšķirības attiecībā uz dzelteno grafika daļu kartē, kur ir runa par gāzes tirgiem. Šķiet, ka jūs, direktora kungs, runājāt par labi funkcionējošiem tirgiem. Es domāju, ka ir iespējams uzlabot pat šos dzeltenos tirgus. Jūs esat arī pieskāries visām galvenajām problēmām. Rūbiga kungs runāja par cēnu. Es uzskatu, ka arī šis jautājums ir būtisks. Tas uh, rada ietekmi ne tikai uz tirgu, bet arī uz uh, kaimiņu valstīm. Un, ja mēs paskatāmies uz šo ziņojumu, tad uh, tas parādījās pietiekami skaidri. Tad, kad mēs uh, gatavojām savu pašnestības ziņojumu par enerģētikas tirgus didainu, tad uzskatu, ka šis komisijas ziņojums nāk īstajā laikā. Jūs uh, pieprasātie asēju papildu kapacitāti. Uzskatu, ka lielākā daļa no mums saprot šo valodu. Nedomāju, ka mums vajadzētu pat vēl vairāk ieklausīties tajā, ko jūs vēlaties mums pateikt, bet es domāju, ka mums būtu jāskatās arī uz pozitīvo pusi. Šāds izkropļots enerģētikas tirgus un uh, nepieciešamībā reformēt enerģētikas tirgu norāda uz lomu, kas ir jāspēlē EASai. Tātad te ir runa par ļoti lieliem uzdevumiem, kuriem ir konkrēta struktūra, kas vēl vairāk palielināsies. Un es domāju, ka uh, Tas runā par labu EASAS palielinātajai kapacitātei. Tad, kad eh, mēs saņēmām šo ziņojumu, mēs visi bijām par to viensprātis, bet tagad es gribētu to pagriezt otrādi. Mēs gribētu zināt, kas jums ir priekšā. Te nav runa par uzdevumu apjomu, bet gan par uzdevumu būtību, specifiku un kā tas varētu ietekmēt EASA kapacitāti. Paldies! Tagad došu vārdu atbildēm Patočniku kungs un Mog, Lords Mogs. Paldies, priekšādātāji! Es atbildēšu tikai uz dažiem jautājumiem. Rubika kunga jautājums par EASA un BEREK koordināciju. Tas ir eh, komisijas ziņā, un es zinu, ka Teličkas kungam ir savas idejas šajā jomā. Nāsmu īsti pārliecināts, vai Bereka cilvēkiem ir tāda pati nostāja, bet atstāšu to organizācijas ziņā, un varbūt eh, komisija varēs par to atbildēt. Mums ir eh, vesela virkne Bereka pārstāvju, kuriem ir atbildība arī par enerģiju, un viņi darbojas komitejā. Uh, Līdz ar to pastāv šāda organiska sadarbība. Es pieminēju arī to, ka padomē, ergoregulātāru padomē, mēs mēģinām veicināt ieviešanas sistēmu, kur būtu iesaistītas visas organizācijas, kas darbojas ar enerģiju. Un Berek, protams, šeit arī ir iekļauts, tāpēc, ka tā ir e- elektroenerģijas aģentūra. Mēs esam pārliecināti, ka pastāvēs reāla sadarbība šajos jautājumos. Otrs punkts. Es e, priecājos, ja e, tiek lietoti tādi spēcīgi vārdi. Nu, varbūt ziņojumā šī valoda nav tik skaidra, nezinu, vai jums šī valoda patiks. Uh, bet eh, stils ir autoritārs, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šis ziņojums parādītu, cik analītiski pamatotas ir šīs debates. Attiecībā uz um, pozitīvākiem signāliem, un es augstu novērtēju jūs komentārus, ja drīkst tā teikt, tā kā es tuvojos savam te noslēgumam, es Ehm, pēdējos piecos gados esmu teicis vienu un to pašu. Ehm, tas īstenībā nav bijis nekas spēcīgāks. Varbūt, kad es iešu projām, tad arī parādīsies kaut kāds skandāls, bet mēs vienmēr esam centušies eh, dabūt vairāk resursu. Esmu strādājis pie budžeta jautājumiem nacionālā un Eiropas līmenī, un eh, šis skatījums nav atrisināms. Šķiet, ka šī komiteja to saprot. Protams, ka mēs esam optimisti. Uh, Mēs eh, gaidām komisijas priekšlikumus, mēs nezinām, kādi tie būs. Bet mēs arī saprotam, ka vajag sasaistīt jaunas politikas ar jūsu resursiem. Tas, protams, neatrisinās eh, visas resursu nepieciešamības. Cerams, un jebkurā gadījumā mēs, nesam, mēs esam nākuši kl klajā šādu priekšlikumu, ka Vajadzētu varbūt sasaistīt maksas ar šo remit regulu, varbūt vajadzētu piešķirt lielāku finansējumu aģentūrai. Es ceru, ka šī institūcija būs pozitīva un arī ka reakcija uz to būs pozitīva. Es arī atbalstu ideju, ka vajadzētu nākt klajā ar pozitīviem signāliem. Diemžēl rezultāti līdz šim nav bijuši labi. Mēs ceram, ka varbūt šis ir tas gads, kad uh, Kā mans kolēģis norādīja, ka šis uh, ziņojums tiks vēl vairāk sašaurināts nākotnē, un tas būs reāls zaudējums. Vēl ar vienu ir jāpieņem lēmumi, un tie, protams, mūsos rada bažas. Paldies! Tagad Potočnika kunga vārds. Paldies! Es e, gribētu atbildēt uz Rubika kunga un Teličkas kungas jautājumiem pašās beigās, jo tie, manuprāt, ir tehniski viskomplicētākie. Eh, pavisam īsts komentārs par saikni starp eh, enerģiju un digitālo ekonomiku. Ir skaidrs, ka ar viedākiem tīkliem un viedākiem patērētājiem un viedākiem regulātoriem mēs nodrošināsim šo saikni. Varbūt mēs nebūsim uh, tādi, kas ir dzimuši digitālajā erā, bet mēs būsim ļoti tuvu tām. Tāpat es arī ceru, ka Berek ar mums sadarbosies. Jebkurā gadījumā tas ir pareizais virziens, un jau tagad mēs rādzām, ka ir ļoti daudz uzņēmumu no informācijas tehnoloģiju sektora, kas uh, sāk sniegt savus pakalpojumus enerģētikas sektorā. Kolīčēka kungam vēlētos atbildēt. Kas būtu jādara, lai nodrošinātu, ka mēs varētu atbrīvoties no regulētajām cenām? Mūsu mērķis ir pakāpeniski atteikties no šīm cenām, tik līdz apstākļi būs atbilstoši, bet mēs saglabāsim atbilstošu aizsardzību sensitīviem patērētājiem. Šeit mums ir vajadzīga atbilstoša konkurence, un tam savukārt ir vajadzīga rīcība no vairumtirdzniecības un mazurtirdzniecības aspektiem. Uh, Attiecībā uz vairumtirdzniecību mums ir vairāki avoti šajā gadījumā gāzē, bet tas varētu attiekties arī uz elektrību. Tad eh, piegādātāji var izvēlēties savus avotus un viņi var konkurēt ar šiem dažādajiem avotiem. Mm, protams, citādi ir, ja ir monopols, tad tas ne, ne, nekam nepalīdz. Tāpat arī vajag eh, noņemt visas barjeras iekļūšanai piegādes tirgū. Un tad šis trešais aspekts, kas ir gan regulē, regulējošais, gan arī uzvedības aspekts. Vajadzētu patērētājs informēt par viņu tiesībām un arī par labumu, ko šī liberalizācija var dot. Pēdējo gadu laikā mēs esam mēģinājuši risināt pirmo un otro aspektu tā, lai šie tirgi būtu integrētāki un lai būtu arvien vairāk avotu. Šis mērķa modelis mums uh, ir tāds, ka ir vajadzīgi vismaz trīs atšķirīgi avoti. Tie attiecas uz izcelsmes valsti, piegādes ceļu un augšējo piegādātāju. Tad var nodrošināt vajadzīgo konkurenci un atbrīvoties no šķēršļiem. Mūsu rekomendāciju ambīcijas. Teliškas kungs vēlētos, lai mēs būtu ambiciozāki un stingrāki Konkrētajā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz šo ziņojumu, tad ir redzams, ka ir daudz konkrētu rekomendāciju. Šajā konkrētajā gadījumā kapacitātes tirgus jautājums ir ļoti komplicēts. Ideāli, ja būtu tāda sistēma, kur vispār nebūtu nekādu tirgus kļūmju, kur nebūtu nekādu uh, cēnu uh, problēmu, un ja tiktu uh, nodrošinātu labāku izpratni par pieprasījumu un um, piegādi, tad mēs varbūt varētu iztikt bez kapacitātes mehānisma, bet līdz šim līmenim ir jānokļūst. Daudzās dalībvalstīs vēl ar vienu tirgi nav perfekti, un tieši tāpēc iespējams, ka ir vajadzīgs kapacitātes mehānisms. Mēs vēlamies tādus mehānismus, kas balstās uz tirgiem. Tātad kapacitātes mehānisms, kas ierobežo izkropļojumus iekšējā tirgū, un arī reģionāla pieeja, tā lai mēs eh, neradītu ar šiem mehānismiem barjeras starp dalībvalstīm. Domāju, ka tagad man ir jārunā par cenu zonu jautājumu. Tas ir sensitīvs. Gribētu apgalvot, ka nedomāju, ka mēs palīdzēsim patērētājiem, ja mēs vēlēsimies iegūt tādu tirgu, kas ir tik liels kā Eiropā un kur nekad nav sastrēgumu. Mums vajadzētu investēt infrastruktūrā, tādos apmēros, kas daudziem liktos pārmērīgi. Tieši tāpēc eh, šādi sastrēgumi tikai fizioloģiski un optimāli šajā sistēmā. Un tad ir jautājums, kā tos risināt. Šī zonālā sistēma, kas pastāv Eiropā, un eh, dažos gadījumos arī pat pašā dalībvalstīs, piemēram, Zviedrijā, Itālijā, Norvēģija nav dalībvalsts, bet viņiem arī ir iekšēja zonu sistēma. Tā ir paredzēta, lai tiktu galā ar šiem sastrēgumiem ar tādu pieeju, kas balstās uz tirgu. Un, lai nodrošinātu, ka šī eh, nelielā kapacitāte starp vairākām zonām tiktu eh, sadalīta vislabākajā veidā. ASV ir gājuši vienu soli tālāk, un arī lielākajā daļā jurisdikciju uh, tiek runāts par dažādām cenām. Tad, tad uh, zonas ir sabrukušas un visur ir viena cena. Pašlaik mums ir robežas, kas ir uh, dalībvalstu un politiskās vēstures mantojums. Pašlaik Eiropas uh, tīkla asociācija mēģina veikt visaptverošu pārskatu pār uh, eh, zonu struktūru, tad mēs varētu izveidot zonas, kas neatbilst politiskajām robežām, bet atba, atbilstu uh, tīkla elektriskai realitātei. Domāju, ka šādā labi strukturētā tirgu, jebkurā gadījumā vienmēr būs uh, mazliet sastrēgumu. Mēs mēģinām izveidot optimāli Um, strukturētas zonas un pietiekamus uh, kapacitātes piešķiršanas mehānismus. Rūbika kunga jautājums nebija tik konkrēts, bet es gribētu uh, tajā iedziļināties mazliet vairāk. Uz konkrētas robežas Eiropā pastāv pierādījumi, ka uh, pastāv struktūrāli sastrēgumi. Mēs uh, griezāmies pie viena regulātora un mēs norādījām, ka mūsuprāt uh, efektivitātes kapacitātes piešķiešanu šīs robežas un tas, ka trūkst saziņas starp vairākām plūsmām, uh, norāda uz to, ka būtu vajadzīgs kapacitātes piešķiešanas mehānisms. Tas nenozīmē, ka tiktu sadalīts tirgus un ka tirdzniecība nebūtu iespējama. Mēs vēlamies nodrošināt, lai šī tirdzniecība notiktu uh, pareizi. Domāju, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Gribētu vēl piebilst sekojošo. Šodien es un arī Lords Moks eh, prezentējām šo pētījumu un eh, atbildējām uz jautājumiem, bet mūsu darbs balstās uz eh, ļoti daudzu citu kolēģu darbu, kas ir paveikts gan Ljubļanā, gan arī dalību valstu regulātoros, un es gribētu mm, patiešām pateikties par viņu ieguldījumu. Šis projekts vilkās veselu gadu, un cilvēki ļoti smagi strādāja gan Ljubļanā, gan citur. Paldies! reporting. Paldies par jūsu ideālo atskaitīšanos, jo mēs visi zinām, ka uh, tas ir e, zināms, ka tīkls ir pārtraukts uz Polijas, e, Čehijas tirgu robežas, jo tā tiktu, tiktu savādāk kropļot tirgu situāciju. Bet, nu, cerēsim, ka jums ir taisnība un visa Eiropa būs apvienota nākotnē. Tā kā paldies jums visiem trījiem, tīpaši mūsu eh, bijušai kolēģei Romanai Džordanai, Potočnik eh, kungam, Lordam Mogam eh, par jūsu līdzdalību. Un es ceru, ka jaunajā gadā būs vēl viena viedokļa apmaiņa, apliecinās, ka jūsu darbs labi sokas. Un, godātie kolēģi, ITRE un KULT komiteju kopīga sanāksme notiks rītdien no pulkstens deviņiem rītā šajā pat telpā, otrajā stāvā. Atcerieties! Un tad tiekamies rītdien.